Okay. Dear colleagues, Godātie kolēģi, lūkšu visus ieņemt vietas. Liels paldies! Vēlos no sirds sveikt jūs visus, jūs Nacionālo parlamentu pārstāvis. Tāpat arī visus Eiropas parlamenta deputātus, kas ieradušies. Vēlos sveikt arī mūsu cienītos runātājs no komisijas Valdi Dombrovski vicepriekšādātāju un Moskavīsī kungu. Aicinu jūs visus uzsākt šo parlamentāro nedēļu. Tā, manuprāt, pamazām iegūst ar vien lielāku nozu, nozīmi, kļūstot par fórumu reālām diskusijām starp Nacionālo parlamentu locekļiem un Eiropas parlamenta deputātiem, tāpat arī klātesot ES citu iestāžu pārstāvjiem. Manuprāt, arī šīs diskusijas nāk ļoti savlaicīgi. Mums jārunā par Eiropas pusgadu kā procedūru, par politikas prioritātēm 2017. gada pusgadam, un par tam veltīta arī šī pirmā plenārsēdes sesija. Kā jūs zinat, pagājušajā nedēļā padomu piedē, pieņēma rekomendāciju projektu Eirozonai, pamatojoties, protams, uz sākotnējo komisijas priekšlikumu ar atsevišķiem grozījumiem. Tāpat laikā, nu, iekļaujot arī konverģences un atbalsta elementu, tur patom apstiprināja arī citus uh, dokumentus, kas saistīti ar igadēju izaugsmas pārskatu un secinājumiem. Šis parlaments šobrīd strādā pie sava ziņojuma par Eiropas pusgadu, un te ir uzaicināta runātā, kā runātā referenti Gunārs Hofmārks un iepriekšējā ziņojuma sagatavotāja Marija Rodrīgeze. Ekonomikas un politiskās situācijas sarežģītība, manuprāt, ir tieši tāda, ka ir nepieciešams atvērtas diskusijas par ekonomikas prioritātēm šim gadam, šim pusgadam, un jārunā arī par to, kā panākt būtisku ekonomikas politikas koordināciju starp dalību valstīm. Un tā tad, tālāk uz īsiem ievadvārdiem došu vārdu manam līdzpriekšsēdētājiem, kas ir Empul komitejas priekšsēdētājs Klodam Rolānam Lūdzu. Paldies, priekšsēdētā. Es varu pievienoties uh, šiem apsveikuma vārdiem, bet es gribētu pievērst uzmanību vēl vienam aspektam, ka mēs saskaņojām ekonomiskos mērķus ar sociāliem mērķiem un nākas konstatēt, ka šajā sociālajā jomā mums ir līdzsvara trūkums, ir uh, Uh, augsts uh, bezdarba līmenis un mums būtu jāsatraucas par uh, to, ka pieaudzis ir nabadzības risks ar, uh, laikposmā starp 2008 un 2014 gadu, un tāpat arī uh, jauniešu uh, situācija uh, mūs uztrauc, un mums ir jādomā par tādiem izaicinājumiem kā uh, nodarbinātība, sociālā nevienlīdzība, un parlaments ir sācis uh, strādāt pie šiem jautājumiem ar um, vēlmi samazināt nevienlīdzību un nostādīt uh, vienā līmenī ekonomiskos un sociālos rādītājs nozīmības ziņā. Uh, Junkera kungs uh, ir teicis, ka šis sasaukums ir pēdējās iespējas uh, sasaukums, uh, domājot par problēmu risināšanu Eiropas Savienībā, un mums ir jāstrādā to turot prātā. Liels paldies par šīm piezīmēm. Ļoti vietā piekrītu jūsu teiktajam. Ir plaša saikne starp ekonomikas politiku un sociālo dimensiju. Un tagad uzsāksim diskusijas. Vispirms man jums jāpastāsta nedaudz organizatoriska rakstura lietu. Kodētie deputāti, mēs vēlamies dot vārdu pēc iespējas vairāk runātājiem. Jūsu dokumentos atradīsiet uzstāšanās lapiņas, ar tām varat norādīt, ka vēlaties uzstāties. Tāpēc aizpildiet šo lapu un iesniedziet to personālam, kas staigā par rindām. Tas attiecas gan uz Nacionālā parlamenta deputātiem, gan uz Eiropas parlamenta deputātiem. Mēs centīsimies runas laiku sadalīt eh, pēc šādas formulas divi pārstāvi no nacionālajiem parlamentiem un viens Eiropas parlamenta deputāts. Nu, tā virzoties uz priekšu. Nu, bet, protams, mēs pielāgosimies uh, situācijai atkarībā no tā, cik daudz pieprasījumu būs, jo vēlamies organizēt debatas, kas nav tik daudz formāls, cik tiešām brīvas un atklātas un eh, koncentrējušās uz saturiskiem politikas jautājumiem. Bet iesākumā diskusijās došu vārdu um, uzaicinātam runātājam, komisijas vicepriekšādātājam Valdim Dombrovskim lūdzu. Godātais priekšsādātāji, godātie parlamentu deputāti, ārkārtīgi priecājos, ka varu būt šeit un redzēt, cik plaši interesi izrādat par šo parlamentāro nedēļu. Gadu gaitā esam centušies spēcināt ekonomikas pārvaldības sistēmu. Un tādos plašos vilcienos runājot, redzam tādas tendences, kas ir īpaši aktuāls arī šogad šai ziņā. Pirmām kārtām vēlos atzīt, ka nepieciešams sasniegt ekonomikas atgūšanos, kas nāktu par labu visiem, respektīvi īpaši vājākajām sabiedrības daļām kā rāda šī gada izaugsmas ziņojums, eh, tāda izaugsma ir iespējama, tas spēcinās sociālo dimensiju un tirgu. Otrām kārtām jāpalielina apzināšanās par pārrobežu politiku ietekmu un nepieciešamību šāda veida pastāvošas problēmas risināt, vienlaikus spēcinot sociālo dialogu visos līmeņos. Rēķināmies šeit arī ar jūsu ieguldījumu ekonomikas pieejas īstenošanā un veidošanā, jo tieši šī parlamentārā nedēļa ir solis uz priekšu šai jomā. Kā jūs labi zināt, novembrī Eiropas komisija pieņēma rudens ekonomikas pārvaldības pakotni. Tās fonds balstījās uz vidēju ekonomiskas atgūšanos, kas tāpat laikā ir visai sarežģīta, tāpēc, ka pieauga dažāda veida neskaidrības. Eiropas IKP šobrīd ir pārsniedzis eh, rādītāju pirms krīzes un visām dalībvalstīm prognozēta izaugsma šogad. Tāpat esam piedzīvojuši pieaugumu nodarbinātības līmeņos un patēriņa apjomos valsts parādu līmenis eirozonai, kā paredzēts, kritīsies aptuveni par 1,8% no IKP salīdzinot ar pagājušo gadu, ehm, tā kā tas bija pagājušajā gadā, līdz 1,5% šogad. Un, eh, ja netiks tālākas politikas pasākumi īstenoti, tad līdzīga veida līmenis varētu saglabāties arī nākamajā gadā. IKP rādītājs ehm, no 91,6% eh, eh, ir, maini, ir eh, krities uz 87%. Ja visas dalība valstis ievēros termiņu, kas noteikts pārlieku deficīta savazināšanai, tad mēs gaidām, ka tikai divas valstis paliks pārliecīgi depr, deficīta procedūras ietvaros. Kopējā vēsts no komisijas puses igadējā izaugsmas ziņojumā ir tāds, ka mums ir jādubulto centieni uh, šajā trīstūrī - investīcijas, atbildīga fiskālā politika un atbilstīga pārvaldība. Īstermiņā tas palīdzētu veicināt patēriņu, veicināt un veicināt tālāk attīstību ilgtermiņā. Struktūra reformas jāstiprina, tas ļautu palielināt reālos ieņēmumus. Tāpat nepieciešams atbildīga fiskālā politika īstenot. Uh, jo nav iespējama ilgspējīga ekonomikas attīstība bez ilgspējīgām valsts finansējuma pārvaldes iespējām. Eiropas parlaments, padoma un komisija ir parakstījuši kopēju paziņojumu par likumdošanas prioritātēm gaidāmajam gadam, atbalstot tieši šāda veida darba kārtību. Vēlos teikt paldies arī Eiropas parlamenta komitejām par paveikto darbu, kas bija iesaistījušās pašiniciatīvas ziņojumu veidošanā un ar nepacietību gaidu šī ziņojuma pieņemšanu pēc divām nedēļām plenārsēdē. Esam turklāt prezentējuši arī rekomendācijas ekonomikas politikai Eirozonai. Tas notika Eiropas pusgada sākumā. Tas tāpēc, lai ļautu apspriest kopēja mēroga problēmas un pēc tam tās iestrādāt valstīm adresētajās rekomendācijās. Pagājušās nedēļas ECOFIN padomē mēs apstiprinājām Eirozonas rekomendācijas. Tajās cita starpā uzsvērts, ka nepieciešams piešķirt prioritāti reformām, kas veicina produktivitāti, uzlabo institucionālo vidu, novērš barjeras investīcijām un atbalsta darba vietu radīšanu. Atbilstīgs līdzsvars fiskālajā politikā jānodrošina starp ilgspējību un nepieciešamību atbalstīt investīcijas atgūšanās veicināšanai nodrošinot attiecīgu fiskālu nostāju līdzvarot politiku ietekmē. Tāpat jāturpina darbs pie Banku Savienības pabeigšanas, eh, strādājot pie risku samazināšanas, kopējas risku uzņemšanas un vienlaikus izstrādājot eh, kopēju ekonomikas un monetāro savienību visā tās pilnībā. Kā krīze parādījis, viens no šādiem pārobežu eh, problēmu jautājumiem ir e, ekonomisko bilanču ne, negatīvo skaitļu uzkrauš, uz, uzkrāšanās. Šobrīd šīs nelīdzsvarotības tiek e, pamazām nolīdzinātas, bet vēl daudz kas jādara. Privātais un valstu parādu līmenis daudzās valstīs joprojām ir bīstami augsts. Atgūšanās notiek, bet tā notiek ļoti lēnām. Korekcijas e, tekošā konta de, kontos deficīta valstīs ir īstenotas neto ieguldītāju valstīm šobrīd ir arī pamatīgi tekošā konta pārpalikumi. Visbeidzot, mums nepieciešams veidot līdzsvarot, attiecī, līdzsvarot attiecības pret sociālajiem jautājumiem. Un te esam sagatavojuši kopēju nodarbinātības ziņojumu, kur eh, runāts par to, ka nodarbinātība un sociālā situācija šobrīd pagaidām uzlabojas, bet progress ir visai lēns un nelīdzsvarots, nevienāds. Dalībvalsts ir īstenojuši pamatīgas reformas, piemēram, pensiju reformas, īstenojuši pasākums, lai samazinātu darba tirgus fragmentāciju, lai vērstos pret jauniešu bezdarbu, kā arī dzen, lai izmantotu atbilstīgus eh, darba eh, nodokļu mm, sistēmas. Kā uzlabot šos rezultātus, kā uzlabot konverģences, pamatojoties uz esošajiem in instrumentiem, Un te mums jāizmanto diskusijas par sociālo pīlāru. Šīm diskusijām pilnīgi noteikti sakos arī attiecīgs priekšlikums. Eiropas pusgads šobrīd E, nonācis posmā, kur izstrādājam rekomendācijas konkrētām dalību valstīm. Februārī da, komisija nāks klējā ar šādu analīzi un nāks klējā ar ziņojumiem attiecībā uz 27 dalību valstīm līdz februāra beigām. No nu, vienīgais izņēmums ir Grieķija, kas joprojām ir programmas valsts un tāpēc tā tiek pakļauta īpašām procedūrām. Visbeidzot, uh, atbilstīga programma īstenošana ir ļoti svarīga. Iepriekšējos gados esam piedzīvojuši ierobežotu e, progresu, ne tātad nepārāk lielu progresu atsevišķās dalībvalstīs, un tas, šī situācija ir jāuzlabo. Tā ir vajadzīgs politiskais atbalsts visos lēmumu pieņemšanas līmeņos, un, protams, tas attiec tieši arī uz nacionālajiem parlamentiem ārkārtīgi svarīgi palīdzēt dalībvalstīm īstenošanas procesā, un tāpēc komisija ir nākus klajā struktūra reformu atbalstu programmu, kuras e, budžets paredzēts tehniskas palīdzības sniegšanai e, tieši šādām valstīm. Padomē to pieņems, un padomu pieņems cerams bez tālākas kavēšanās. Mēs centīsimies pēc iespējas atbilstīgāk spēcināta dialogu ar dalību valstīm visos līmeņos, izmantojot arī augsta līmeņa apmeklējumus uz dalību valstīm. Es pats esmu bijis 34 pusgada apmeklējumos pēdējos divu gadu, pēdējo divu gadu laikā un esmu plānojis vēl veikt šādas vizītes šonedēļ. Šādas vizijas ir ārkārtīgi svarīgas, lai mēs gūtu priekšstatu par to, kāda ir sociāla ekonomiska izaicinājuma dalība valstu priekšā un kādas ir tās politiskās domas un saistības, kas varētu šos jautājumus risināt. Tas ir mūsu diskusija galvenais mērķis arī šonedēļ, un tāpēc esmu šeit, lai uzklausītu jūsu domas par šo tematu. Paldies! Thank you very much! Liels paldies uh, viceprezidentam Dombrovskim, un tagad uh, vārds Pjēram Moskovīsī. Paldies! Uh, godātie deputāti, vispirms pateicos par to, ka esat uzaicinājuši mani un valdi Dombrovski uz šā gada parlamentāro nedēļu. Tā ir ļoti būtiska, jo palīdz uh, noturēt viedokļu apmaiņu starp uh, Eiropas parlamenta deputātiem un uh, dalību valstu parlamentu deputātiem par uh, ekonomiskiem uh, uzdevumiem, kas stāv mūsu priekšā šogad Eiropas pusgada kontekstā. Februāra beigās tiks prezentēti valstīm specifiskie pārskati ar ieteikumiem. Eh, kopš eh, rudens eh, dokumentu kopuma publikācijas ekonomika ir turpinājusi attīstīties, ir jauns ekonomiskais konteksts, ekonomika atveseļojas jau piekto gadu pēc kārtas, protams, ir pozitīvi faktori, to ietekmējuši zemie, zemā naftas cena vismaz līdz šim un arī ECB politika. Eh, ar eh, izaugsmas rādītājs ir 1,75%. Šis, protams, ir pieticīgs eh, rādītājs, jo no mums pilsoņi gaida vairāk. Mēs joprojām jūtam, kā krīzes mantojums kavē ekonomikas attīstību. Uzlabojas nodarbinātība. Protams, situācija paliek satraucoša atsevišķās valstīs, tīpaši jauniešu bezdarba ziņā. Investīcija līmenis ir zems, investīcija inflācija ir zem 2%, kas ir um, mērķa līmenis, bet arī izaugsmas līmeņi ir atšķirīgi starp dalību valstīm. Uh, un vairākās dalība valstīs ir jāveicina pasākumi, un uh, tajās arī banku sektora rentabilitāte ir zema. Un uh, tas viss ir skatāms uh, paaugstināta riska kontekstā, ar vien vairāk pieliek, pieaug neusticība politiskām elitēm un pilsoņi no mums sagaida stipru ekonomikas izaugsmi un taisnīgu sabiedrību. Un uh, ir, uh, uh varētu būt negatīva ietekme um, attieksmē pret globalizāciju vai uh, nogurumam no tradicionālām reformām. Par to liecina arī um, Brexit referendums. Tas ir palielinājis uh, risku uh, Eh, ekonomisko un politisko risku Eiropas Savienībai, mazākā mērā eirozonai. Un e, Britu ekonomika līdz šim ir labi noturējusies pret eh, referenduma iespējamo negatīvo ietekmi, bet eh, tomēr mazāk optimistisks ir skatījums uz vidējā termiņa attīstību, eh, kad varētu parādīties negatīvā ietekme. Protams, ir eh, tāpat jādomā par ekonomikas politiku, ko īsteno jaunā ASV administrācija. Eh, vēl ir jānogaida, bet mēs jau redzam pirmās pazīmes - ekonomiskais nacionālisms, protekcionisms, un uh, tie ir uh, ievērojami, tas ir ievērojams pārmaiņas, un tas varētu ietekmēt arī uh, izaugsmi un varētu arī izraisīt po, politisku reakciju. Tātad kāda politika būtu jāīsteno? Eirozonā jāstiprina izaugsmes uh, faktori un noturība pret uh, šo neskaidro kontekstu, un tādēļ komisija aicina dalību valstis divkāršot uh, pūliņus, uh, lai nodrošinātu izaugsmi, lai veidotu uh, tri, tādu veiksmes trīsstūri, atjaunot investīcijas, uzturēt pieprasījumu un turpināt uh, struktūra reformas, lai atbrīvotu investīciju potenciālu un liekot uh, akcentu uz jaunās paaudzes struktūra fondiem un Tāpat ir jāīsteno atbildīga uh, fisk, uh, budžeta politika, un mēs iestājamies par to, lai orientācija Eirozonā budžeta jomā kļūtu pozitīva. Tas viss nepieciešams, lai uh, atjaunotu izaugsmi, tiek īstenota atbilstīga politika, bet tā pārāk balstās uz monetāro politiku šobrīd. To ļoti veiksmīgi īsteno ECB, bet tā viena pati nevar visu paveikt. Šī situācija ir uh, bīstama, var uh, pastāv risks, ka monetārā politika sasniegs savas uh, robežas. Uh, un Tādēļ arī budžeta politikai jāspēlē sava loma, un tādēļ eh, komisija uh, publicē paziņojumu par pozitīvu politiku šai jomā, uh, lai uh, stimulētu izaugsmi. Ir jāīsteno atbilstošāka politika, jāizvairās no pārāk restriktīvas ietekmes un uh, Uh, nevar tikai Eiropas līmenī šos uh, pasākumus uh, veikt. Ja pastāv nelīdzsvars starp dalību valstīm, un tas nav ne ekonomiski saprātīgi, ne arī mūsu kopīgās interesēs. Ir tāda paradoxāla situācija, ja neko nedarīsim, tā var tikai vēl uh, pasliktināties. Un uh, Eh, mēs iestājamies par kolektīvu pieju, lai visas, eh, lai izvairītos no tādas situācijas, ka Eirozonā visi būtu tikai zaudētāji. Un ir jāuzlabo publisko finanšu kvalitāte, dodot prioritāti investīcijām, īstenojot reformas, lai uh, eh, nodrošinātu vidējā termiņā publisko finanšu kvalitāti Uh, ilgtspējību. Uh, protams, nodokļu politikā ir jāspēlē vēl svarīgāka loma, jo ieņēmumi palīdz uh, pub finansēt publiskās investīcijas, veselības aprūpi, izglītību, bet virkne uzņēmumu vai bagātie cilvēki izvairās no nodokļu maksāšanas, un uh, tas uh, rāda uh, netaisnības sajūtu pilsoņos, kuri maksā nodokļus, uh, lai mazinātu budžeta deficītu. Ir jāīsteno efektīva un taisnīga nodokļu politika, lai uh, gūtu pilsoņu uzticību. Ko es saprotu ar paaugstinātu efektivitāti un lielāku uh, nodokļu taisnīgumu? Tātad mēs, eh, es uzskatu, ka šie divi aspekti ir saistīti. Nodokļu sistēmai ir jāveicina nodarbinātība un jānodrošina eh, sociālais taisnīgums. Ir jāīsteno tādi fiskālie mehānismi, kas stimulētu eh, tā skaitā mm, zinātni un tehnoloģiju attīstību, lai uh, atbalstītu novatoriskus uzņēmumus. Francijā, piemēram, ir pozitīva pieredze šai jomā. Tāpat jāstiprina cīņa pret uh, krāpniecību nodokļu jomā, izvairīšanos no nodokļu maksāšanas, un e, ir arī Eiropas Savienībā iniciatīvas, lai nodrošinātu lielāku caurskatāmību šā jomā, lai nodokļi tiktu maksāti tajā valstī, kur vērtības tiek radītas. Un komisija uzskata, ka transnacionāliem uzņēmumiem ir jāmaksā uh, taisnīga nodokļu daļa tajās valstīs, kur tiek radītas vērtības. Uh, atsevišķās uh, dalība uh, valstīs uh, pastāv arvien lielāks nabadzības risks, arvien lielāka nevienlīdzība, un šeit nodokļu sistēmai būtu uh, jāveicina ienākumu pārdale, lielāks taisnīgums un jānodrošina arī pietiekami valsts ieņēmumi, lai varētu īstenot publisko politiku un lai nodokļu maksātājiem uh, būtu taisnīgi sadalīts nodokļu sloks. Un uh, tās būtu jādara Eiropas un nacionālā līmenī, lai stimulētu izaugsmi. Tāpat ir nepieciešama lielāka integrācija, lielāka ekonomiskā un sociālā konverģence. Un par to mēs esam gatavi ar jums diskutēt un debatēt. Paldies! Paldies! Un tagad dodu vārdu Gunāram Hēkmarkam, kurš ir Eiropas parlamenta referents par Eiropas pusgadu. Piecas minūtes lūdzu, Gunār. Paldies, eh, prieksēdētāji kungs. Un, uh, Es vēlētos pateikties mūsu draugiem no komisijas, abiem komisāriem. Es vēlētos sveikt šeit visus kolēģus no dalību valstu parlamentiem. Protams, visi jau piekrītam komisijai, ka ir ļoti svarīgi īstenošana, kā notiek īstenošana. Pirmais mums ir nepieciešama ekonomiskā atzimšana, un otrs šī ekonomiskā izaugsme ir pārāk lēna un šī ekonomiskās eh, atzimšanas process ir pārāk lēns. Visi esam viensprātis, ka neskatoties uz nodarbinātības procenta pieaugumu, bezdarbs joprojām ir pārāk augsts. Manuprāt, ir ļoti svarīgi, un to jau abi komisāri pieminēja, uh, Ekonomiskais izaugums e, un pieaugums, ko šobrīd redzam, galvenokārt balstās uz to unikālo monetāro politiku, bet šī īpašā monetārā politika jau nevar darboties pārāk ilgi, un mums vajadzētu izmantot arī citus ekonomikas politikas veidošanas instrumentus. Otrs Eiropas ekonomikas e, raksturs ir tāds, ka ekonomiskā izaugsme to pozitīvā līmenī nav ietekmējusi īpaši daudz. Ir, protams, dalība valsts, kurās ekonomika dzīvo un jūtas ļoti labi, un savukārt tādas, kurās nē. Un, eh, lai piesaistītu investīcijas, ir nepieciešama ekonomiskā stabilitāte, un šobrīd mums tās trūkst. Nākamais, ja Eiropas ekonomikas eh, tāds vispārējā pārskata izaugums ir vidēji rēķina pietiekami labs, tad tas lielā mērā atšķirās dažādās dalību valstīs. Bet skatoties uz šo vidusmēra līmeni, tas ir svarīgi. Tomēr nedrīkstam aizmirst tās dalību valsts, kuras ir tālu priekšā un tās, kuras tālu uh, atpakaļ. Ja jūs eh, kaut ja jūs ēdienu esat turējuši saldētavā un pēc tam tūlīt ieliekat to karstā krāsnī, tad vidējā temperatūra pēc kāda laika būs pietiekama ok. Bet mēs tā nedrīkstam rēķināt un aprēķināt ekonomisko izaugsmu, jo sanāk, ka viss ir tā kā mēreni labi un tomēr ekonomiskā deksme mums pietrūkst. Abi komisāri to jau pieminēja, un to ir svarīgi atcerēties, kādi ir protekcionisma riski. Eiropas ekonomika, atcerēsimies, ir globāla ekonomika, un mēs lielā mērā esam atkarīgi no eksporta. Un eh, tādiem cilvēkiem kā Trumpa kungs es vēlētos pateikt, ka eksportam ir vajadzīgs imports un importam ir nepieciešams eksports. Ja jūs vienu no sastāvdaļām aizvācat, tad otra sastāvdaļa pārstās eksistēt. Un tas ir svarīgi ne tikai Amerikas ekonomikai, ko vēlētos pateikt Trumpkungam, bet arī Eiropas ekonomikai. Jo tieši tas, ka mūsu ekonomika ir pietiekami atvērta, tas ir nācis par labu kā Eiropai, tā arī globālajai ekonomikai bet um, Moskvici kungs jau pieminēja nodokļu aspektu. Tad uh, mums, uh, protams, ir jācīnās pret tiem, kuri izvairās no nodokļu maksāšanas, bet ir svarīgi, lai Eiropā būtu vairāk nodokļu maksātāju. Mums ir jāizveido tāda nodokļu politika Eiropā, kas uh, padarītu kā nodokļu maksātāju attraktīvāku, tā arī jaunu darba vietu radītāju. Un e, visās Eiropai līdzīgajās ekonomikās nodokļu sloks ir apmēram par 5% punktiem zemāks nekā Eiropā, un to mēs nedrīkstam aizmirst. Tātad es esmu igadējās ekonomiskās izaugsmas referents Eiropas parlamentā un vēlētos atgādināt sekojošo. Vispirms Eiropā ir jāturpina struktūrālās reformas. Uh, Dažādās dalību valstīs tās norit dažādā tempā un dažādā apmērā. Un, ja mēs rīkosimies pareizi, tad esmu pārliecināts, ka redzēsim ātrāku ekonomisko atzimšanu, nekā mēs to paredzam. Bet, eh, ja mēs eh, necīnīsimies pret izaicinājumiem un nerisināsim problēmas, tad grimsim ar vien dziļāk un dziļāk problēmās un parādos. Otrs Raugoties uz nodokļiem, viens jau ir tos eh, iekasēt, un otrs ir, kā mēs tos pēc tam pārdalām. Es domāju, ka vajadzētu tos pārdalīt tādajādi, lai tie veicinātu jaunu darba vietu rašanos un darba paturēšanu. Ja mēs neapliksim darbu ar tik lieliem nodokļiem, tad domājams visiem klāsies eh, labāk. Uh, Un visbeidzot, kā konsolidēt budžetu, vienlaicīgi izmantojot fiskālos stimulus. Un ja to mēs īstenotu stabilitātes pakta ietvaros, tad mums visiem klāsies labi. Ja mēs to nedarīsim, tad pat nezinu, kur tas mūs novedīs bet eh, esmu pārliecināts, ka mēs to varam izdarīt un nodrošināt kvalitatīvu ekonomiku Eiropai. Priekšsēdētājs, paldies! Un eh, tagad dodu vārdu Madrijai Hau Rodriges skundzei. Paldies, priekšsēdētāja kungs! Man ir ļoti liels prieks ar jums atkal tikties. Pirms gada mēs eh, kopā izstrādājām igadējā pārskata noteikumus, un es, es, es to gadu biju parlamenta referente. E, mūsu darbs ir ārkārtīgi svētīgs, jo mūsu teikto uzklausīja kā komisija, tā arī padome, un Eiropas semestrim ir pozitīva ietekme uz Eiropas ekonomiku. E, patreizajā situācijā vēlētos ieskatīt to, ko esam panākuši pozitīvā līmenī. Visiem ir skaidrs, ka Eiropa šobrīd plosa ne tikai krīze viena no otras, bet arī eksistenciāli jautājumi, un šodienas spēles ir likts, kas mums ir nepieciešama Eiropas risinājuma piedāvāšana papildus nacionālajiem risinājumiem, bet eh, mums ir nepieciešama arī kvalitatīvāka Eiropa. Eiropas parlamenta iepriekšējā pieņemtajā gada pārskatā mēs skaidri ierakstījām, ka Eiropa ir nepieciešama ātrāka ekonomiskā atvesaļošanās, kas e, tiešām ļautu pozitīvāk skatīties nākotnē un kas samazinātu augstos bezdarba līmeņus dalību valstīs. E, vēl bez tam mēs uzsvērām, ka atšķirība palielināšanās starp dažādām dalību valstīm un starp dažādu dalību valstu un starp vienas dalību valstu reģioniem šīs atšķirības ir jāsamazina. Patreizējā krīzē mums ir jāstiprina eiropeiskā vienotība, mums ir jābūt Mums ir jāiestājas par ekonomisko atvesaļošanos un ekonomisko veselīgumu. Tātad Eiropas parlaments ieteica dažādu politiku kopumu, ko tad vajadzētu darīt. Mēs uzskatām, ka visām šim te mūsu piedāvātajām politiku čekaram ir jāveicina investīcija piesaiste un arī jāstiprina iekšzemes pieprasījuma pieaugums. Protams, mums ir nepieciešams reformas, īpaši tās reformas, kas stiprinātu produktivitātes pieaugumu un ekonomisko pieaugumu. Esmu pārliecināta, ka tikai tad mums izdosies tikt pāri fiskālajām problēmām un salīdzsvarot budžetus. Ir vēl cits jautājums par tā saucamo Eiropas zonu. Un, uh, Jā, mums ir nepieciešams īpašas rekomendācijas un jānosaka fiskālais status, bet eh, eirozonā ir investīciju iztrūkums. Un mums vajadzētu sadarboties ar dalību valstīm, lai šo investīciju trūkumu neutralizētu. Tās dalību valsts, kurās eh, investīciju iespējas un investīcija griba ir lielāka, ir tādas, kurās valsts parāds ir zemāks. Mums no šīm valstīm būtu jāmācās. Bet, eh, protams, visas dalību, visās dalību valstīs investīcijām būtu jābūt vairāk. Nākamais - kā samazināt makroekonomisko nelīdzsvaru. Risinājumu šeit un piedāvāto risinājumu ir vairāki, Vai nu mēs tām dalību valstīm, kurās konkurētspēja nav tik liela, pieprasām veikt adekvātas reformas, vai mums ir jāpalūdz arī tām valstīm, kurās uh, uh, viss darbojās veiksmīgi, lai tās tomēr palielinātu savu iekšzemes pieprasījumu. Un visbeidzot. Mums ir nepieciešams izveidot daudz striktākus Eiropas in instrumentus, lai dalību valsts spētu investēt vairāk. Mums ir jāizmanto kā kopienas budžets, ir jāizmanto Eiropas strateģisko investīciju fonda līdzekļi, lai tiešām visās dalību valstīs būtu iespējas investēt, investēt nākotnes projektos Un, protams, arī labāk pārva pārvaldīt monetāro savienību ar banku savienības instrumentu palīdzību un fiskālās kapacitātes normatīvu palīdzību. Ceram uz sadarbību kā ar komisiju, tā arī ar citām iesaistītajām pusēm un ceram, ka komisijas paredzētā baltā grāmata arī kaut ko dos šajā jomā. Lielas paldies! Un tālāk varam sākt debatas. Esam saņēmuši virkni pieteikumu. Trīs minūtes sākotnēji vismaz katram, nu vairāk vai mazāk. Pirmais runātājs - Norberts Brahmans no Vācijas Tautas partijas, no Bundestāga lūdzu. <coughs> Godātie kolēģi, Komisārs Dombrovskis jau uz to norādīja, ka var notikt uh, ekonomikas stabilizācija stabilizācijas politika tikai tad, ja veiksmīgi tiek veicināta arī budžeta uh, politikas stabilizācija. Es gribu norādīt, ka ja mums uh, ir vēlamies uh, šādu stabilitāti, tad mums jāpaskatās uz uh, Eiropas uh, kontekstu ir uh, veicinoša monetārā politika, kam šie līdzekļi tiek izmantot, ir miljārdiem eiro ar mazām procentu likmēm pieejams dalību valstīm un būtu uh, jāinvestē līdzekļi un rodas iespējas, ka nu, dalību valstīm būtu it kā jāinvestē vairāk. Uh, bet mēs zinām, ka no visām investīcijām kopumā uh, katrā valstī uh, publiskās investīcijas ir tikai ma mazāk par 5%, bet ja mēs gribam veicināt investīcijas, tad ir jārādā atbilstoši priekšnosacījumi, lai uzņēmē, lai tautsaimniecība būtu uh, uh, atbalstīta un lai uh, valstīm būtu ilgtspējīgi budžeti, lai būtu ekonomiskā stabilitāte valstī. Un ja mēs runājam par konverģenci, tad uh, nevis stiprie būtu jānovājina, bet vājie būtu jāpadara stiprāki un būtu jāmācās no pozitīvās pieredzes, kā gūt panākumus un lai visi eh, kopā mēs gūtu labumu no ekonomikas uzplaukuma. Paldies! Thank you! Lielas paldies! Nākamais runātājs. Enrico Brianči Džies. Socialistu grupa no Portugāles. Boa tarde. Um, Labu pēcpusdienu visiem. Jā, esmu no Portugāles, no Portugāles Republikas asamblējas. Un vēlējos pieminēt divas svarīgas de, idejas šaju, šo debašu kontekstā. Pirmām kārtām Eiropas komisāra novembrī nāca klajā ar dokumenti, dokumentu, kurā dalību valstīm tika ierosināts īstenot ļoti svarīgu, ļoti svarīgu domu, īpaši attiecībā uz eirozonu, respektīvi veidot tādu um, kopēju fiskālu pieeju, kopēju um, situāciju. 0,6% no IKP šādā kopējā fiskālā nostājā varētu būt atbilstīgais rādītājs. Tātad mēs pāriet no neitrāls uz tādu uh, ekspansīvāku fiskā, fiskālu politiku. Domāju, ka tas ir svarīgs solis uz priekšu. Laikos, kad sastopamies ar ļoti būtiskiem izaicinājumiem ne tikai Eiropā, bet visā pasaulē, iekšzemes pieprasījums Eiropas Savienībā ir viens šāds jautājums, ir īpaši Eirozonā, un domāju, ka ļoti svarīgi, lai mēs nodrošinātu pieprasījumu pieaugumu, lai investīcijas varētu tālāk ieplūst un novest pie izaugsmas. Un otra doma, ko gribēju pieminēt ir šie paralēlē instrumenti, ko, ko apkopojam, lai veicinātu investīcijas. Te runāju par Junker plānu to starp. Bet ar tiem vien nepietiek, lai nodrošinātu konverģenci un kohēziju vidējā termiņā. Papildus vajadzīga sistemātiska pieeja, kas ļautu pārliecināties, ka tādas lietas kā Junker plāns nodrošina arī teritoriāls dimensijas atbilstību un varam tādējādi īstenot to, kas prasīts līgumos attiecībā uz nu, darba vietām un konverģenci. Un ar konverģenci es domāju konverģenci gan sociālā, gan ekonomiskā plāksnē. Tika arī teikts, ka monetārā politika ir izsmēlusi savu kapacitāti, un ECB ir ieguldījusi ļoti daudz centienu, lai samazinātu valstu parādus daudzās valstīs. Bet ja šī politika ir ar saviem ierobežojumiem, limitiem, nu tad jāmeklē cita veida instrumenti. Iespējams, ka varētu izmantot Eiropas monetāro fondu, pamatojoties uz ESM. Tas ļaut Eiropas Savienībai nodrošināt ilgspējīgu veidu, kā veicināt nodarbinātību un vienlaikus arī teritoriālo un sociālo kohēziju. Es lielā mērā atbalstu komisijas iniciatīvu un idejas, ar ko nāca klajā Moskovīsī kungs, jo šogad komisija jāsaka ir spērus milzīgu soli uz priekšu un ceru, ka padomu jūs tajā atbal atbalstīs un arī palīdzēs virzīties uz šādu ekspansīvāku fiskālu nostāju 2017. gadā. Paldies! Merci, je vais donner maintenant la parole à, à monsieur. Paldies. Tagad vārds uh, Polam Linkvistam no reģionu komitejas. Ir ļoti būtiski uzklausīt arī reģionu komitejas viedokli. Thank you, Mr. Chairman. Paldies, priekšsēdētāji. Paldies par uzaicinājumu. Ārkārtīgi priecājos, ka varu šeit pārstāvēt Eiropas reģionu komiteju šodien. Mēs esam tāda ļoti svarīga pusgada elementa valsts, jo mēs esam vietējās un reģionālās pašvaldības un atbildīgs par 55% no valstu investīcijām Eiropas Savienībā. Esam turklāt iesaistījuši arī īstenošanas darbā vismaz attiecībā uz 40% no valstīm adresētajām rekomendācijām. Galvenā problēma, ar ko sastopamies Eiropas pusgada kontekstā, ir tas, ka šī procedūra nenodrošina valstīm adresēto rekomendāciju pilnīgu izpildīšanu, neskatoties uz darbu sistematizēšanu šajā jomā. Viens no iemesliem ir koordinācijas trūkums starp dažādiem pārvaldības līmeņiem, nepietiekama administratīvā kapacitāte un atbildības uzņemšanās trūkums, kā rezultātā pietrūkst politiskās gribas mēs ar nožēlu konstatējam, ka reģionu un pilsētu loma netiek pietiekami atzīta ikgadējā izaugsmas pārskatē un valstīm adresētajās rekomendācijās netiek ņemts vērā tas fakts, ka ļoti daudzas kompetences ekskluzīvi piekrīt tieši reģionālajiem līmenim. Eiropas pusgads var sniegt rezultātus tikai tādā gadījumā, ja vietējās un reģionālās pašvaldības tiek pilnībā iesaistīts, un tas notiek daudz struktūrētāk un pastāvīgāk. Visos pārvaldības līmeņos vajadzētu īstenoties partnerībai un būtu jāpieņem daudz līmeņu pārvaldības pieeja. Lai šo jautājumu risinātu, reģionu komiteja publicēs maijā priekšlikumu pieņemt rīcības kodeksu attiecībā uz vietējo un reģionālo pašvaldību iesaistīšanu ES pusgadu procesā. Mēs priecājamies, ka Eiropas parlaments jau ir apstiprinājis mūsu domu par šāda veida rīcības kodeksu izstrādi, un mēs aicinām arī visus nacionālos parlamentus aktīvi atbalstīt mūs šai procesā. Es patiešām ceru, ka ka jūs no šīs sanāksmes dosieties mājup eh, ar šo vēsti par reģionu komitejas ideju un piešķirsiet savam darbam terito teritoriālu dimensiju. Pirmām kārtām atbalstot šāda veida nacionālo reformu programmu Reģionu komitejas locekļi ir gatavi dot savu ieguldījumu šai procesā, ja tas būtu nepieciešams, un to darīt liederīgā kārtā vērt, vēlu jums veiksmi šai parlamentārajā nedēļā, un lai izdodas arī darbs pie Eiropas pusgada. Paldies! Merci. Et... Paldies! Es nedaudz. Uh stingrāk uh, raudzīšos uz uzstāšanās laiku un lūdzu jūs nepārsniegt divas minūtes, lai visiem būtu iespējams izteikties. Tagad vārds taž, Dominikam Tažinskim no. Thank you very much, Mr. Chairman. Paldies, priekšsādātāji. Gribēju uzdot jautājumu par loģiku. Mēs turpinam tērēt naudu, turpinam spriest par līdzekļiem, turpinam spriest par investīcijām un to, kā uzlabot budžetus bet mēs netērējam ne minūti eh, apspriežot izdevumus, respektīvi to, kam mēs šos līdzekļus tērējam. Mēs gribam, piemēram, vaicāt, cik daudz tiks tērēts imigrācija, un es domāju, tieši nelegālās migrācijas jomē. Mēs zinām, ka cilvēki e, turpina ierasties Eiropā, un tie ir nelegālie migranti. E, starptautiskajās tiesībās ir skaidri pateikts, kas ir imigrants un kas ir bēglis. Tas ir divas atšķirīgas lietas. Bēglis ir tas, kas bēg no vienas valsts uz blakus valsti, kas ir droša, bet ne, neceļo cauri visai pasaulē, lai saņemtu sociālo atbalstu no konkrēti Vācijas. Tāpēc gribu vaicāt, kāda ir jūsu vīzija attiecībā uz izdevumiem migrācijas jomā, tagad, kad mēs apspriežam prioritātes. Merci, et merci pour la... Paldies un par, par to, ka jūs tik lakoniski izteicāties. Tagad man jūs Nikolaus, kurš pārstāv Grieķijas parlamentu. Kalispēra Saulus, Kalispēra. Labu pēcpusdienu visiem. Sveiki, priekšādātāji kungs. Es tāpat arī gribu teikt paldies visiem paneļrunātājiem par ierašanos. Man ir tāda sajūta, ka nedomājam pietiekam par šīs sanāksmes nozīmi. Pagājušajā nedēļā, jāsaka, sarunās valdīja pavisam cits klimats, arī pasaulē tas valdīja, bija pavisam cita atmosfēra, un nu mēs redzam, ka pamazām uh, pieņemas apjomos tie spēki, kas pat bijušās sabiedrotās valstis attālina no mums un virza šīs puses uz konfliktu. Mēs nevaram paredzēt, kādas būs tālāka attīstība redzam, ka ir tādi spēki, kas vēlas celt sienas, atdalīt valstis no valstīm, atdalst, atdalīt bagātos no nabagajiem. Un reizēm tās ir pavisam reālas sienas, bet reizēm tās ir ideoloģiska rakstura sienas un mūri. Mēs jūtam arī pakausie eiroskeptiķu balsi šos ekstrēmu labējo spēku um, priekšlikumus Un nedomāju, ka mēs īstenojam pietiekam daudz pasākumus, eh, lai to nepieļautu. Viens no šādiem mēriem, ko Eiropas Savienība varētu īstenot un Eirozonā turklāt, eh, būtu šāds. Mēs varētu samazināt sociālo nevienlīdzību. Mēs varētu īstenot tādu pieeju, kas eh, būtu vienlīdzīga savā attieksmē ne tikai pret tām valstīm, kas ir konverģētas, bet gan tās, lai arī, dzīve, tā, arī tādā veidā, lai dzīves līmenis būtu vienlīdzīgs. Mm tā, tā būtu tā pamata struktūra, kas ļautu vērsties par šādiem ekstremāliem spēkiem. Tiem spēkiem, kas nu pat jau sit karabungas. Mums nav jābūt pārsteigtiem, ja pēc pāris mēnešiem, eh, kad mēs, mums nāksies runāt par to, kā glābt eirozonu. Mums ir ļoti labi priekš, piemēri priekšā. Finanšu politika ir cieši sasaistīta ar sociālo politiku. Ļoti labs piemērs ir mana valsts Grieķija. Ir miljoniem cilvēku bez darba manā valstī. Un viņiem pat nav pamat sociālo tiesību. Paldies. Tagad vārds uh, Katalīnas kundze, kura pārstāv Ungārijas Nacionālo parlamentu. Tisztelt elnök úr, kedves kollégák! Paldies priekšsēdētājiem, dāmas un kungi! Paldies par iespēju izteikties! Ungārija, vispārīgi runājot, piekrīt secinājumiem, ko 2017. gada izaugsmas pārskatā izsaka komisija un piekrīt arī agrīnā brīdinājuma mehānismam attiecībā uz ekonomikas izaugsmas jautājumiem. Priecājamies, ka agrīnā brīdinājuma mehānisms Eh, eh, mehānismu ziņojums nemin Ungāriju, tad, kad tiek runāts par makroekonomisko nelīdzsvarotību. Es gribu izteikt divas piezīmes attiecībā uz Eiropas pusgada procedūru. Pirmām kārtām uzskatām, ka Eiropas pusgads ir ārkārtīgi nozīmīgs kā procedūra, un ļauj veidot daudz iekļaujošāku un ilgtspējīgāku ekonomikas izaugsmu Eiropai. Tāpat arī priecājos par grozījumiem, kas ieviest Eiropas pusgada procedūrā līdz šim brīdim, respektīvi tiek paredzēta biežāka un efektīvāka informācijas apņa, apmaiņa, to starp izveidos tehnisks dialogs starp komisiju un dalību valstīm. Tādā veidā varēsim veidot līdzsvarotāku un vairāk uz faktiem bāzētu priekšstatu uh, attiecībā uz valstu ziņojumiem un valstīm adresētajām rekomendācijām. Ungārija ir apņēmības pilna turpināt darbu pie šī, visiem šiem jautājumiem, tā lai kopumā varētu atbilstīgāk integrēt darba spēkus un darba spēkā interes, integrēt visus, kas pakļauti nabadzībai un sociālajai atstumtībai šobrīd. Paldies! Paldies, Polo Korelī. Itālijas senators Demokrāta partija. Yes, thanks very much. Liels paldies! Domāju, ka mēs visi saprotam, ka atgūšanās notiek, bet jāsaka, šī atgūšanās ir visai pieticīga savos apmēros un lēna. Nenoliedzams ir fakts, ka šo atgūšanos jāatbalsta ar iekšējo pieprasījumu Eirozonā un Eiropā kopumā un ne tik daudz ar neto eksportu, kā tas ir bijis līdz šim pēdējos 4-5 gadus, pat Vācijā, kur eksports ir bijis virzošais spēks ekonomikā. Lai palielinātu reālo izaugsmu, mums tagad ir jāatbalsta šī agregātā, agregātais kopējais iekšzemes pieprasījums, un šobrīd netiek darīts pietiekami daudz, ko labi parāda ražošanas iztrūkumi daudzās Eiropas valstīs. Vienīgais atbalsts nāk no monetārās politikas, un ar to nepietiek, kā daudz saprot. Tāpēc ir vajadzīga arī fiskālā politika, un es piekrītu komisijai un komisāram Moskavīsī tajā, ka ir ārkārtīgi svarīgi eh, veidot ekspansīvu monetāro politiku, lai atbalstītu iekšējo pieprasījumu. Un tāpēc mums ir vajadzīga pozitīva fiskālā nostāja respektīvi pozitīvu rezultātu eirozonā. Bet pašreizējā struktūrā kopējā es un eirozonas fiskālā nostāja faktiski nepastāv jo nav tādas reālas eirozonas līmeņa fiskāla instrumentu, kas ļautu pārvaldīt šo kopējo fiskālo nostāju dalību valstīs. Eirozonas fiskālās nosais koncepcija kā tāda faktiski ir tikai tāds nejaušs rezultāts, kaut kāda veida algebriskai summai no visām pārējām nostājām. Un tāpēc mans jautājums komisāram Moskavīsī ir šāds. Komisija teica, ka mums ir vajadzīga šāda fiskāla nostāja, bet kā mums to panākt? Kā mēs to varam panākt? Tikai ar sadarbošanās pieeju, respektīvi lūdzot valsti īstenot kaut kādus, eh, sasniegt kaut kādus konkrētus mērķus, jeb jūs domājat, ka komisija varbūt domā par kaut ko vairāk, lai varētu nonākt pie zināmas centralizācijas politiku izstrādē attiecībā uz šo konstrukciju, jeb šo fiskālās kapacitātes veidošanu Eirozonā, jo līdz šim, jāsaka, nav īpaši skaidrs tapis vai šī sadarbošanās spēle būs pietiekama lai nonāktu pie šādas ekspansīvas fiskālās politikas. Paldies! Merci! Paldies! Tagad Karina Beržē no Francijas Nacionālās asamblejas sociālistu partija. Paldies priekšsēdētāji. Mēs visi piekrītam, ka ir nepieciešama uh, spēcīgāka izaugsme Eiropas Savienībā un Eirozonā. Bet mani nedaudz uh, nu, pārsteidza Hokmaka kunga teiktais par šo vidējo rādītāju, sakot, visiem jācenšas uh, sasniegt vidējais rādītājs, bet kādēļ tad Eiropas Savienība jau 70 gadus un Eirozona 30 gadus pastāv, ja katram pašam jātiek galā? Vai tad Eiropas Savienības un Eirozonas galvenā ideja nav tāda, ka jāīsteno tāda politika, kas palīdz tiem, kam ir slikti, lai viņiem būtu labāk, un tiem, kam ir labi, lai viņi dzīvotu vēl labāk? un tiecoties uz šo izaugsmi ir nu, divas pieejas. Pirmkārt, domājot par globālo tirzniecību, bet jau tika norādīts, ka situācija pasaulē ir mainījusies. Uh, Tātad Trumpa kungs ir eh, tagad pie varas un viņš vairs nevēlas starptautiskos tirzniecības līgumus, tādēļ tikai vēl panākumus Eiropas komisijai, vedot sarunas ar Trumpa kungu, jo, manuprāt, šobrīd neviens šodien nespēs pārliecināt Trumpa kungu uh, par to, ka viņam nav taisnība un ka viņam jāmaina savi uzskati par starptautisko tirzniecību. Ja mēs vēlamies atbloķēt situāciju, ņemot vērā jauno amerikāņu politiku, tad mums mums pašiem jārod risinājums mūsu, uh, mums pašiem ir jānodrošina ekonomikas izaugsme, nodarbinātība Eiropā un Eirozonā. Un uh, tas, uh, ka ir uh, komisija uh, uh, pavirzīsies uz priekšu, īstenot šo pozitīvo fiskālo nostāju, ekspansīvu ekonomisko politiku. Tas ir labs signāls, un ja eirozona grib uh, izkļūt no šīs situācijas, tad ir jāizmanto pašiem savi instrumenti. Ekonomikas politika jau tiek izmantota monetārā politika un arī jāizmanto budžeta. Uh, politika, kas mums palīdzēs pēc iespējas ātri atjaunot ekonomikas izaugsmu mūsu pašu līdzekļiem. Paldies! Tagad Roka Rambas kungs, kurš pārstāv uh, Portugāles parlamentu sociālistu un demokrātu grupu. Labu pēcpusdienu visiem! Es esmu Kalambas kungs, pārstāvu Um, Republikas asamblēja no Portugāles un strādāja finanšu komitejā šai asamblējā. Domāju, kā ārkārtīgi svarīgi veicināt investīcijas, un galvenā, galvenais kritiskais punkts, kas tika izteikts, um, nu, to teica Hokmar kungs, viņš teica, ka, lūk, mums ir jāiestā, jāiesaistās tālākās struktūra reformās, lai investīcijas veicinātu. Bet, ja paskatāmies apkārt, paskatāmies uz Eiropu, tad redzam, ka ka invest, tieši investīcija krīze aptver visu Eiropu šobrīd. Un tas nav tā, ka, piemēram, tikai reformas nodokļu jomā vai struktūra jomā varētu nodrošināt kaut ko. Šāda krīze pastāv vistur. Un pilnīgi noteikti tas nav nodokļu sistēmas pēc, ka investīcijas šobrīd nevirzās uz priekšu un neattīstās Eiropā ja paskatāmies kaut vai uz šīm ideoloģiskajām pozīcijām par, un domām, kas nāk, piemēram, no uzņēmumiem, tad jāsaka, tie uzņēmumi, kas darbojas Portugālē, saka to pašu, ko daudz citi, respektīvi, ka galvenais, kas viņš šobrīd aptur un neļauj viņiem investēt, ir tas, ka trūkst pieprasījumu. To saka uzņēmēji un uzņēmumi mums, un varbūt tad laba doma būtu, ja tie, kas strādā ekonomikas jomā, uzklausītu šos uzņēmēju idejas un domas. Valsts var turpināt augt un attīstīties tikai tad, ja tiek atjaunots patēriņa, pie, patēriņš un pieprasījums. Bez pieprasījuma investīciju nebūs. Netiks, nenotiks investīcija klientos, patērētājos, kuru nav. Tāpēc nav, ja nevajadzētu meklēt nepareizus risinājumus šai gadījumā ja vēlamies veicināt šo visai trauslo izaugsmu, ko novērojam šobrīd, tad mums jāmaina kopējā pieprasījuma sistēma. Nedrīkstam skatīties tikai uz visiem citiem mainīgajiem un ļauties no, novērsties no galvenā mērķa. Paldies! Oh, Paldies! Gerasismas Alau no Grieķijas parlamenta, viņš pārstāv Sirijas partiju. Priekšsēdētāji, paldies! tieši tā, kā jūs teicāt. Jūs teicāt to pašā sākumā, Grieķija joprojām ir programmas valsts. Tomēr mūs ārkārtīgi interesē tas, kādā virzienā iet Eiropa un Eirozona kopumā. Vēlos pieminēt vairākus jautājumus, eh, kas mums aktuāli. Jūs teicāt, ka izaugsme ir ļoti lēna. Jūs kā problēmu to, protams, minat, bet kāda tad ir iemesla tam, ka šī izaugsma ir tik lēna un neliela? Kāpēc ir tik augsts bezdarba līmenis Eiropas Savienībā? Kāpēc joprojām nav nodrošināta konverģence? Gluži otrādi ir pilnīgi diverģence, milzīgas atšķirības, kas paplašinās starp dalību valstīm. Un šīs atšķirības, jāsaka, ir pilnīgi visā - ieņēmumu līmenī, sociālo tiesību nodrošinājumu jomā un arī sociālajā aprūpē kopumā. Kāda tad ir iemesla tam visam? Kāda cēloņa? Nu, es teiktu, ka tā ir nevienlīdz izaiksme, jā, jūs to pieminējāt, bet detaļās neiedziļinājāties. Nu, piemēram, atsevišķās valstīs ir ļoti augsts deficīta līmenis, bet citās valstīs savukārt ir milzīgs pārpalikums. Un ja mēs šādus faktus salīdzinam, tad ir vienalga, kā labklājība tiek sadalīta starp piedzīvotājiem. Nu, mēs taču piedzīvojām, kas notika ASV, viņi no krīzes iznāca jau pirms pāris gadiem, bet Eiropa joprojām te kuļas. Nu, vai nu mēs paši kaut ko darām nepareizi, vai nu viss pasaulē ir nogājis greizi. Kolēģis jau minēja, ka var jau, protams, eh, nu, domāt, ka starp diviem milzīgiem eh, pretējiem lielumiem ir kaut kāds vidējais rādītājs un tas ir normāls. Bet tā tas gluži nav. Nevar būt tā, ka kaut kur vienā ir milzīga augsta temperatūra, citur ir ārkārtīgi karsta un tad kaut kāds vidējais mūs visus apmierina. Vēl pusminūte priekšādā tā. Tātad šo pēdējo septiņu gadu programmas ir bijušas nepareizas. To apstiprinās arī Startautiskais valūtas fonds Eiropas Savienība. Tāpat daudz no šiem faktoriem ir vienkārši nepamatoti. Nodar, bezdarba līmenis ir milzīgs parāds tieši tāpat. Un jūs turpinat runāt par reformām kad jūs sakāt reformas, jūs domājat, ka Grieķijai nebūs tiesības, piemēram, īstenot kolektīvās sarunvešanas iespējas. Antonio Disjani no Itālijas uh, parlamenta sociāldemokrāta partijas. Paldies, priekšsēdētāji, godātie kolēģi! Kā mēs dzirdējām, Eiropas uh, Savienība piedzīvo nopietnu stratēģisku, daži pat saka, eksistenciālu krīzi. Uh, Brexits, uh, Uh, antiglobalizācija, populistisko partiju uzplaukums, un tādēļ mums ir jārīkojas un ir nepieciešami drosmīgi risinājumi. Uh, ekonomikas atlabum, atlapšana ir, bet tā ir vāja un nevienmērīga. Nav Uh, īstas budžeta politikas Eiropas līmenī. Centrālās bankas monetārā politika ir drosmīga, bet uh, uh, jautājums, par ko būtu jāpadomā, ir tas, ka mums ir nepieciešama ekspansionistiskā fiskālā politika Eiropas Savienības līmenī, un mums jāiet daudz tālāk nekā tie instrumenti, kas ir iekļauti Junkera plānā, tālāk par Eiropas investīciju fondu. Vajadzētu, teiksim, izmantot uh, līdzekļus, kas šobrīd ir iesaldēti Eh, piemēram, eh, stabilitātes mehānismā ir pieauga nevienlīdzība, netaisnība, pieauga nabadzība Eiropas Savienībā. Pirms 20 gadiem Eiropā pastāvēja vienprātība, jo bija sasniegts sociālais progress, bet krīze to ir ievērojami novājinājusi. Eh, jādomā par sociālās aizsardzības tīklu E, Itālijas valdība ierosina noteikti Eiropā e, bezdarbnieka pabalstus visiem, tad Eiropa kļūtu par uh, simbolu progresam, kas ir visu interesēs. Paldies! Daniela Oroja no uh, Francijas Nacionālās asamblēs. Paldies, priekšsēdētāji! Es uh, vēlos ar humoru uh, reaģēt uz uh, viceprezidenta Ambrovska teikto. Nu, jā, viņš runāja, ka nekas nebūtu noticis, viss būtu pa vecam, it kā nebūtu Brexit, ar ko jātiek galā, it kā nebūtu Trumpa uh, politikas, kā to teica Beržē kundze. Mēs uh, rīkojamies pa vecām, piedāvājam politikas, stabilitātes pakts nospied šos ceļiem Grieķiju, Portugālu un Spāniju, nekas jau nav it kā noticis komisāri Moskovīši, jūs centāties risināt virkni jautājumu, it īpaši runājot par investīcijām, kam ir jāpiešķir skaidrāka loma. Pateicos jums, ka cīnāties pret uh, nodokļu paradīzēm, cenšaties nodrošināt lielāku caurskatāmību, panākt, lai transnacionālie uzņēmumi maksā lielākus nodokļus valstīs, kur uh, tās gūstu labumu bet eh, tā, eh, protams, nedaudz tiek risināt arī citi jautājumi, piemēram, zaļās kārtas jautājums, ko mēs ierosinājām, bet eh, es gribu teikt, ka tomēr ir nodokļu jautājumi ļoti būtiski, jo par to liecina arī Brexits. Nodokļi paliek dalību valstu kompetencē joprojām. Jautājums, vai beidzot tiek domāts par uh, CO2 uh, nodokli uz robežām, jo kad Trumpa kungs saka, viņš tagad uh, uh, at, lauzīs visus uh, līdz šim piedāvātos uh, līgumus, tad mums varbūt būtu jābūt solidāriem Eiropā un stingrāka nostāja jāizteno pret tiem, kas mums piedāvā preces, kas nenes labumu ne uh, vides aizsardzībai, ne sociālā jomā un varbūt Eiropas Savienībai būtu jāņem vērā tas, ka ir jācīnās pret nabadzību arī Eiropā un ka tā ir jābūt prioritātē mums, pat ja mēs arī domājam par budžeta jautājumiem. Paldies, tā kā ar vien jauni kolēģi vēlas izteikties, es runātāju sarakstā vairs nevienu jaunu runātāju neiekļaušu. Tagad vārds Marko Valī kungam. Paldies, priekšsēdētāji. Es esmu piecu zvaigžņu kustības uh, loceklis. Uh, šāda kustība mēs tiekam saukti par populistiem. Es gan nezinu, vai tas ir tā ir pareizā definīcija. Es šajā parlamentā ļoti aktīvi strādāju un cenšos saprast, kā šis parlaments strādā kā tiek veidoti kompromisi. Mēs to cenšamies darīt, lai palīdzētu manas valsts iedzīvotājiem, kuri saskaras ekonomiskā ziņā, uh, drošības ziņā, imigrācijas ziņā ar problēmām. Protams, galvenais jautājums ir ekonomikas un monetārā savienība. Eiro ir kļūdas ekonomiskā, tehniskā un fiskālā jomā, kas vienkārši nav uh, labojamas. Mums ir nepieciešama kāda instance, kas pa palīdzētu mums uh, atgūt līdzsvaru un tik galā ar satricinājumiem, bet uh, pašreiz ir tādi uh, politiski nepieņemami risinājumi. Uh, piedāvāts. Tiek teikts, ka Vācija maksā vairāk nekā 200 miljārdus eiro, lai atbalstītu uh, tos reģionus, kam klājas visgrūtāk, bet kā mēs varam piespiest vāciešus maksāt par valstīm, kuras cieši no ekonomiskās krīzes sakām? Nu, es nevienu citu reāli risinājumu nesaskatu pretējā gadījumā Eiropas tautas uh, sāks meklēt vienpusējus uh, risinājumus. Uh, šķiet, ka mēs eh, cenšamies par katru cenu panākt eh, kompromisu, atvirzīt problēmas risinājumus tālāku nākotni. Bet ja kāda valsts tiek šantažēta un demokrātiski nolēma izstāties no ekonomikas un monetārās savienības, tad neviens tādam scenārijām nav gatavs. Es domāju, ka pienāca laiks par to sākt domāt. Paldies Manuēls Rodrīges, kurš pārstāv Portugāles Republikas asamblēju. Paldies, priekšsēdētāji. Es vēlējos atbildēt uz Moskavīšī kunga teikto. Viņš teica, ka šobrīd jādomā par ekonomiskās arhitektūras nostiprināšanu un padziļināšanu. Es domāju, ka būtu jārunā par banku savienības trešā pīlāra īstenošanu, proti depozītu garantijas sistēmas izveida Eiropas līmenī. Es domāju, ka mums ir jāiet tālāk par um, 2015. gada maija priek, piedāvājumu, ko izteica Portugāles valdība. Mums būtu jādomā par Eiropas uh, valūtas fondu, tas uh, šobrīd ir ļoti nepieciešama un pamatoti. Un es uh, pievienošos uh, mana kolēģi no Portugāles teiktajam, tas palīdzētu radīt lielāku stabilitāti Eiropas zonā, palīdzētu būt noturīgākiem pret ārējiem satricinājumiem un palīdzētu sekt korekcijas procesu izmaksas. Šāda veida mehānisms varētu uh, pat ietvērt savu fiskālo kapacitāti būtu, uh, tas varētu finansēt struktūrālus pasākumus, stiprinātu iekšējo tirgu un uh, tas būtu radīt labākus nosacījumus visām dalību valstīm. Eiropa virzās šajā virzienā. Mēs runājam par Eiropas centrālās bankas lomu, bet šī loma jau nav vēl pilnībā izsmelta. Mēs neesam vēl pārvirzījušies no inflācijas un cenu stabilitātes uz vidēja termiņa ekonomisko mērķu īstenošanu. Un ja mēs izslēgtu degvielas cenas no vienādojuma, tad situācija nebūtu tik iedrošinoša, kā tā šķiet mums ir nepieciešams Eiropas monetārais ja valūtas fonds, tas ir absolūti nepieciešams. Paldies. Merci, euh, monsieur le président. Francijas Nacionālās asamblejas pārstāv, paldies. Uh, pateicos komisāram Pjēram Moskovišī par uh, Eiropas komisijas uh, formulētiem piedāvājumiem un priekšlikumiem. Man ir viens jautājums, domājot par ASV, tur tagad tiek veidota vērienīga ekspansionistiska politika ar investīcijām un citiem pasākumiem, vai Eiropa kopumā arī varētu tādu īstenot, kādas aplēses, cik tas izmaksātu Eiropā, ja mēs visi kopā to īstenotu. Otrakārt, par uh, sadalījumu starp dažādām valstīm, vai šobrīd komisija jau sākusi domāt par šāda veida priekšlikumiem. Paldies! Uh, tālāk vārds Jurgenam Liginam no Igaunijas Alde. Oh. Paldies! Godātie kolēģi! Vēlētos izteikt savus komentārus paties, par vairākām jau šeit izskanējušām tēmām. Mana pārliecība ir tāda, ka nekad nav bijis publisko izdevumu deficīts, kas noved valdības tādās krīzēs, Patiesībā tas ir privātu investīciju trūkums, tas ir struktūrālās politikas vājums vai pat neeksistēšana, tā ir konkurences eh, pazemināšanās un visi šie apstākļi kopā ir pie vainas. Un eh, patiesībā man nav pieņemama fiskālās politikas maiņa maiņas tendences Eiropā, un man nav pieņemams arī tas, ka komisija nevada Eiropu pareizajā un drošā virzienā. Paldies! Eh, paldies! Es vēlētos pateikties it visiem, kur izteicās šajās sarunās. Paldies, ka bijāt tik lakoniski, jo tagad eh, es došu vārdu Roberto Gartjērī kungam noslēgt šo sarunu raundu. Lūdzu! Paldies! Paldies, eh, godātais eh, priekšsēdētāja vietniek. Es uzskatu, ka bija ļoti interesantas debates, tādas ļoti aktuālas debates, kas parādīja arī viedokļu atšķirību starp dažādām dalību valstīm, bet šīs debates arī parādīja viedokļu vienotību par komisijas sagatavoto dokumentu. Eh, komisijas sākotnējā priekšlikumā bija E, ļoti skaidri aktu, e, atrunātas e, izdevumu un ieņēmumu pozīcijas, bet kaut arī ekofins un padome ir, ja es pareizi sapratu, tad dalību valstu finanšu ministri vienbalsīgi apstiprināja šo komisijas ideju, un tomēr pastāv neskaidrība, kā mums nodrošināt konsistenci un ilgtspējīgu. Jo padomu secinājumos, un to ir pateikusi arī komisija, to pieminēja arī vairāki runātāji, jā, Eiropas ekonomiskā atveseļošanās notiek, tomēr tā ir ārkārtīgi trausla. Un tas, ka trūkst varbūt pieprasījuma, tas, ka inflācija ir zem noteiktā procenta, eh, iespējams, ka dažādu politiku kopums nav bijis pietiekami atbilstošs. Iespējams, ka mums vajadzētu labāk izmantot fiskālo politiku, un tas parādās arī padomu secinājumos, tātad fiskālie pasākumi varētu būt monetārās politikas eh, papildinājums. Lai mēs eh, izveidotu adekvātu fiskālo situāciju un lai būtu tāds eh, dzīvot spējīgs ekonomikas modelis. Par to ekofinā vienojās visi Un, eh, protams, eh, ekonomikai ir jābūt vai nu nedaudz ekspandējošai, vai arī vismaz neitrālai. Bet eh, problēma, pa, problēma pastāv. Šīs valstīm specifiskās rekomendācijas un iespējams, ka nākamajā ciklā mēs redzēsim to pašu pretrunu, kas eh, jau parādījās komisijas priekšlikumā par fiskālo eh, savietojamību. Uh, Tātad šī valstīm specifiskās rekomendācijas, eh, fiskālā situācija vai nu ir negatīva vai neitrāla. Mans jautājums, kā izvairīties no riskiem? Pat ja mēs eh, par adekvātu fiskālo situāciju pamatu ņemtu viszemāko kopsaucēju, tad, eh, lai Eh, panāktu eh, fiskālās situācijas stabilitāti, kā izvairīties no šiem riskiem, ka valstī specifiskās rekomendācijas eh, vairs netiek līdz fiskālās situācijas attīstībai. Es domāju, ka mums pilnībā vajadzētu paraudzīties, kā, iz, tā, kā izvairīties no pieļautajām kļūdām. Tātad par 17. gadu mēs šobrīd runājam, bet būs arī 18. gads. Mums ir nepieciešams rekomendācijas nākamajam gadam arī fiskālajā jomā. Un e, šādā situācijā, kad ekonomiskais ekonomiskā izaugsme ir ļoti neliela. Mums ir jārunā par to, kā uh, panākt uh, līdzsvaru starp eh, valstī specifiskajām rekomendācijām un par eh, pārmēr lielu fiskālo nestabilitāti. Un eh, nākotnē noteikti vajadzēs runāt par to, kā uzlabot mūsu piedāvātos instrumentus, kuros atspoguļotos gan fiskālā kapacitāte, gan arī stabilitātes pakts. Uh, bet eh, šobrīd mums eh, vajadzētu izveidot eh, tādu politiku, kas atbalstītu ekonomisko izaugsmi un jaunu darba vietu radīšanu. Bet vairāki dalību valstu parlamentu deputāti uzsvēra to, cik svarīgi ir veidot tādu politiku, kas veicinātu ekonomisko izaugsmi un jaunu darba vietu radīšanu. Valdes pirmais lūdzu. Paldies, godātie deputāti! Vispirms, eh, paldies visiem, kuri piedalījās šajās debatēs. Es varbūt īsumā pieskaršos vairākām no tēmām, kuras debatēs vairāk kārt parādījās. Vispirms par ekonomiskās politikas prioritātēm. Eh, šeit izskanēja ļoti daudz, kas eh, tajā skaitā investīcijas, struktūrālās reformas un ko nozīmē adekvāta fiskāla, adekvāts fiskālais līdzsvars. Komisija uzskata, ka šeit ir nepieciešams izvirzīt un strikt īstenot trīs prioritātes - veicināt investīcijas, un patiesībā tas bija arī komisijas viens no pirmajiem darbības uzdevumiem izveidot investīciju plānu Eiropai. Bet tas nozīmē, ka mums ir jācīnās arī pret investīciju šķēršļiem, lai piesaistītu kā publiskās, tā privātās investīcijas. Otrs pilārs ir struktūrālās reformas, un to noteikti ir jāuzsver. Uh, struktūrāls problēmas ekonomikā nevar atrisināt ar fiskāliem stimuliem, ir e, jātiek galā arī ar struktūrāliem fiskālajiem, e, fiskālām nepilnībām. Tā tad tiešām šogad mums e, bija diskusija, ko nozīmē adekvāta fiskālā situācija Eirozonai, un komisija vēlējās, lai, šie, lai šī fiskālā situācija nedaudz pieaugtu, bet um, tomēr jautājums ir aktuāls, kā to panākt, un tas parādījās jau komisijas paziņojumā, kurā atspoguļojās dažādi dalību valstu viedokļi. Ir tādas dalību valsts, kurās ir ļoti liels deficīts, un ir tādas, kuras nav izpildījušas savu vidustermiņu budžetāro mērķi, tad eh, dalību valstīm eh, tomēr ir jāpietuvojas vidustermiņu mērķiem. Ir tādas dalību valsts, kurās vidustermiņa budžeta mērķus izpilda pārmērīgi par pārēm. Un tad savukārt ir nepieciešami tādi fiskālie stimuli, kas palielinātu pieprasījumu. Vai to visu vajadzētu eh, papildināt ar Eirozonai piemērojamajiem instrumentiem? Par to jau mēs eh, runājām Un eh, ir jārunā arī par eirozonas stabilitātes funkciju. Pie šī jautājuma pārāk sīki nepakavēšos, jo monetārās savienības pilnīga pabeigšana būs mūsu nākamā diskusiju raunda temats. Un tad arī būs iespēja sīkāk par to izteikties. Bet um, tomēr ir zināmi veidi, kā šo fiskālo situāciju risināt, un komisija to jau ir piedāvājusi. Paldies! Priekšsēdētājs, paldies! Moskavici kungs lūdzu. Jā, daži uh, vārdi nedaudz papildināšu. Gribu teikt, ka ļoti augstu vērtēju šos, šīs debates, es jūtu uh, atbalstu mūsu uh, uh, investīciju uh, pozitīvajam trīsstūrim. Uh, protams, ir uh, nepieciešama atbildīga budžeta politika ar elastību, ir nepieciešamas progresīvas reformas, lai veicinātu gan darba ražīgumu, gan sociālo integrāciju. Uh, Es konstatēju arī, ka daudzi no jums liek akcentu uz konverģenci. Jā, tas ir tiešām izšķiroši svarīgi. Eiro, ja eirozona eh, nerada konverģenci, bet gan diverģenci starp ekonomikām, tad stabilitāti nevar nodrošināt. Un tādēļ mēs uh, vēlējāmies pievērsties makroekonomiskā nelīdzsvara jautājumam, problēmai, un es, uh, mēs to darām no vienas puses, aicinot uh, īstenot uh, agreģēto budžeta ekspansiju eirozonā un uh, vērsties pret nelīdzsvaru valstīm, kam ir uh, budžeta reformas, uh, rezerves. Mēs aicinām tās izmantot, piemēram, uh, Vācijai. Protams, mēs nevaram realistiski cerēt, ka šīs valstis atrisinās visas eirozonas problēmas, un tieši tādēļ ir jāizmanto arī citi uh, investīciju instrumenti, un tie jārada. Par Grieķiju. Tās, protams, tā mums joprojām rada lielas bāžas. Komisija ir apņēmīgi rīkojusies, lai uh, Grieķija paliktu uh, Eirozonā. Mēs uh, esam apņēmības pilni saglabāt Eirozonas vienotību. Mēs uh, cenšamies rast globāls risinājums, lai uh, Grieķijā pēc reformu īstenošanas varētu sasniegt uh, augstu izaugsmas līmeni, radīt darba vietas, un, protams, jautājums ir arī jāatrisina par parādiem un mēs kopā ar uh, Grieķijas varas iestādēm cē, vēlamies panākt pēc iespējas ātru otrā uh, pārskata posma pabeigšanu, un man šķiet, ka tas vairs arī nav aiz kalniem. Tālāk par e, budžeta kapacitāti Eirozonai. Mm, tas ir nākamās uh, sēdes uh, temats, bet gribu teikt, ka Eiropas komisija strādā pie baltās grāmatas uh, uh, Romas līguma 60. gada dienā. Un es jau vairāk kārt un jau sen esmu paudis atbalstu sava uh, veida uh, Eirozonas budžeta kapacitātei. Uh, protams, var diskutēt par resursiem, par sadalījumu, bet mēs nevaram tikai uh, apmierināties ar uh, stabilitāti efektivitāti. Mums šis mehānisms ir nepieciešams, uh, lai uh, nodrošinātu uh, ekspansiju. Protams, mums mums lūdzu nosaukt skaitļus, mums, protams, šeit ir runā starp 0,2 par 0,5 procentiem runāt par agregāciju par uh, diferenciāciju starp dažādām valstīm, mēs uzskatām, ka ir norādīt, ka mums ir elastīga uh, vieda budžeta politika. Protams, šī elastība nav bezgalīga. Ir, uh, mēs uzskatām, ka budžeta politikai nevajag būt sodošai. Mums vienmēr mēs vēlamies vest dialogu, kopīgi meklēt risinājumus. To mēs esam darījuši, to mēs arī darīsim, un tādēļ mums ir nepieciešams, lai arī dalību valstis spēlē šo spēli. Paldies! Tātad noslēgsim mūsu pēcpusdienas pirmo daļu, un tad sāksim otro. Un sveikšu šeit gan Eiropas parlamenta priekšsēdētāju, gan citus uzaicinātos viesus, un tad pāriesim pie otrās mūsu sesijas daļas.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 Godātie kolēģi, ieņemiet no vietas, lai varam sākt otru, otru sesiju, otru paneli. Ar kārtīgi priecājos un esmu pagodināts, ka varu šeit mūsu vidū nu, ievadu vārdiem dot vārdu Eiropas parlamenta priekšādātājiem Antonio Tajānī. Thank you. Paldies. honorable members of national parliaments. Godātie Nacionālā parlamenta deputāti, godātie Eiropas parlamenta deputāti, godātais vicepriekšādātāja Dombrovska kungs, komisāra kungs Moskavīsī, godātais priekšādātāji, ārkārtīgi priecājos, ka esat šeit tik daudzi, lai tiktos otrajā plenāra setijā, sesijā un runātu par Eiropas ekonomikas monetārā savienības nākotni. Esam visi viensprātis, ka nākotne pastāv, bet kā to veidot šais laikos, kad ir tādi, tādas lietas aktuāls kā drošība, Brexit un tas viss dominē publiskajās debatēs. Piedzīvojam ļoti augstus bezdarba līmeņus, lielās eh, ļoti daudz, kur Eiropas Savienībā un apdraudējums fiskālai stabilitātei. Jāsaka, šie apdraudējumi joprojām vēl nav pilnībā atrisināti. Ekonomiskā uh, Nelīdzsvarotība joprojām ietekmē mūsu monetāro savienību un sociālā nevienlīdzība ir ļoti svarīga problēma, kas mums jārisina šobrīd. Šajos apstākļos ir tikai leģitīmi vaicāt, kas ir tie elementi ekonomikas un monetārajā savienībā, kas jātīsta tālāk. Nacionālajie un mm, Eiropas parlamentārieši ir jāiesaista ciešākā sadarbībā. Esmu pārliecināts, ka ka nereti mums ir dažādi viedokļi par to, kā virzīt uz priekšu attīstību un monetārās savienības pārvaldību. Eiropas parlaments šobrīd gatavo savu ieguldījumu šai ļoti svarīgajā tēmā, darbojoties tās augtajā Bēgas Beresa un Broka un Ferhofštāta ziņojuma ietvarā plenāra sēdē pat pavisam drīz būs iespējas izteikt viedokļus par visiem šiem trim ziņojumiem. Mēs eh, domājam, ka komisija savukārt mm, publicēs balto grāmatu jau martā par to, kā Eiropas Savienība labāk var nodrošināt atbilstīgus rezultātus iedzīvotājiem un dalību valstīm. Šai Baltijā grāmatā tiks skarts ļoti daudz politikas jomas, un Eiropas monetārā savienība pilnīgi noteikti būs viena no šīm tēmām. Mēs, protams, negaidām, ka komisija jau paudīs savu viedokli šodien, bet debates pilnīgi noteikti cerams dos komisijai zinām tālāk ieguldījumu un vielu pārdomām. Priecājos, ka šeit ir vicepriekšādātājs Dombrovskis, lai dotu savu ieguldījumu debatēs kā pašreizējā piecu priekšstādātā ziņojumā teikts, kas tika sagatavots 2015. gadā jūnijā, tur ir izstrādāta ceļu kā, karta uz tālāku monetārā savienības pabeigšanu. Ir gūda zināms progress, bet jāsaka vēl daudz, kas jādara papildus paveiktajam. Šodien un turpmākajās dienās mēs kā aktīvējais pilsoņu pārstāvi e, esam saņēmuši iespēju apspriest un piedāvāt savu ieguldījumu, e, runājot par šiem ļoti dažādajiem eirozonas e, aspektiem. Pirmām kārtām, kā uzlabot pārvaldības instrumentus, tādus kā Eiropas pusgads un stabilitātes un izaugsmas pakts. Otrām kārtām, kas būtu jādara, lai veicinātu pārvaldību monetārajā savienībā. Uh, un trešām kārtām, kā spēcināt sociālo dimensiju un kohēziju Eiropas Savienībā. Neviena no šīm tēmām nav ja nekas jauns mūsu darba kārtībā. Par to runājam arī šobrīd. Septiņus gadus pēc krīzes aizsākšanās Eiropas tautsēmniecība joprojām ir visai vāja un pakļauta riskiem. Mums ir jāuzlabo ekonomikas pārvaldība, ir jāizteno svarīgi eh, fiskālās konsolidācijas pasākumi un jāturpina atbalstīt struktūra reformas, lai veicinātu izaugsmas potenciālu. Te svarīgs tāds jums kā nodokļi, pensijas, darba tirgus, biznesa vide, pakalpojumi un valsts administrācija. Visas šīs jums jāuzlabo. Mums ir jāizpēta viss potenciāls, kas piemītējas digitālajiem vienotajiem tirgum enerģijas savienībai un visām citām politikas jomām, kas ļautu spēcināt izaugsmu un nodarbinātību. Tāpat mums jāstrādā pie rūpniecības, kas savukārt var atbalstīt MVU eh, šai procesā. Bez reāla ekonomikas nebūs iespējams krīzi pārvarēt. Neskatoties uz daudzsološo izaugsmu atsevišķās dalībvalstīs, daudz kur pastāv problēmas ar nodarbinātības līmeni, nepietiekamu nodarbinātības līmeni, tīpaši tas attiec uz jauniešiem. Šai jomā ir jā, jānāk lejā ar risinājumiem, jo tas ietekmē kopējo vidi. Tālāk in, tālāk vajadzīgas tā, diskusijas par to, kā spēcināt Eiropas monetāro un ekonomisko savienību. Ir īstenots jau pā, apjomīgas reformas pēdējos gados. Banku savienība, kapitāla tirgus savienība eh, ir aizsākt, ir vajadzīgas plašākas investīcijas, un Eiropas strateģisko investīciju fonds šai ziņā arī darbojas pareizajā virzienā. Kopīgās, kopīgiem spēkiem mums jāuzlabo pārvaldības sistēma, un katram jāuzņem sava atbildības daļa demokrātisko debašu nozīmība, spēja atskaitīties, ir jautājumi, kas ir ārkārtīgi svarīgi. Ja kāda veida fiskālās politikas koordinācija un uzraudzība var būt efektīva tikai tad, ja vēlētie tautas pārstāji, Nacionālo un Eiropas parlamentu pārstāvi cie, cieši iesaistās šai procesā. Demokrātiskā atskaitīšanās spēja ir ārkārtīgi vajadzīga, un tam ir vajadzīga cieša sadarbība starp Eiropas iestādēm un nacionālajām valdībām un parlamentiem. Šodienas debatas ir ļoti svarīgs ieguldījums šādas sadarbības veicināšanā, lai nodrošinātu demokrātiju šai pārvaldības ietvarā. Būsim ambiciozi, bet realistiski. Lielas paldies par uzmanību un ierašanos šodien. Thank you very much. Lielas paldies, saka priekšādātājs. Thank you very much, Mr. President. Paldies priekšādātāji. Tālāk došu sēdes vadības grožu savam draugam Žonam Artuī. You start. Bien, mes chers collègues. Godātie kolēģi, man ir liels prieks jūs sveikt. Es esmu budžeta komitejas priekšsēdētājs. Man uh, līdzās sēž Roberto Galtieri, viņš ir ekonomikas uh, lietu komitejas priekšsēdētājs. Uh, mēs šajā sesijā turpināsim iepriekšējās sesijas diskusijas, bet pievērsīsimies eirozonas pārvaldībai. Un dosim vārdu uh, abiem komisāriem, kuri ir atnākuši uh, pie mums uh, uh Brauska kungam un Moskavīšī kungam, Un tie, kuri vēlēsies piedalīties debatēs, varēs to darīt uh, uz tādiem pašiem nosacījumiem kā iepriekšējā sesijā. Katra rīcībā būs divas minūtes. Mērķis ir tāds, lai pēc iespējas daudz deputātu varētu uzstāties. Domājot par eirozonas pārvaldības stiprināšanu, tas ir ļoti būtiski tika ieviests eiro, un mēs toreiz izvēlējāmies, vajadzēja izvēlēties vai nu tādu stingru uh, pārvaldību vai uh, tādu kā kopu īpašumu, ko mēs nosaucām par stabilitātes un izaugsmes paktu, kurā bija iekļauti noteikumi, bet kad šie noteikumi tika pārkāpti, tad uh, Eh, tas neizraisīja nekādas sekas un nekādas eh, sankcijas, pat ja tās bija paredzētas šajā paktā. Netika izveidota tā eh, valdība, un tagad tādēļ šobrīd eiro ir apdraudēts, un eirozona neiedveš pilnu uzticību. Uh, tiek liks akcents uz to, ka jāstiprina izaugsmē, uh, lai veicinātu nodarbinātību, bet kā to panākt, ja nav pilnīgs uzticības vienotai valūtai un Eirozonas institūcijām? Mums ir Eiropas centrālā banka, vienota monetārā politika, bet mums nav Eirozonas ekonomiskās politikas. Ir tāda, ka nacionālo politiku summa Un, uh, piemēram, federālā valstī ASV šī pieeja ir citāda, un tādēļ mums ir nepieciešams attīstīt institūcijas un pārvaldību Eirozonā. Uh, parlamenta priekšsēdētājs tā Jānī to arī norādīja, tā tad mums ir uh, kolēģi Beres kundze no ekonomikas komitejas, Bēgas kungs no budžeta komitejas, un viņi uh, strādā pie ziņojuma projekta par budžeta kapacitātes izveidošanu Eiropā, jeb citiem, Eirozonā, jeb citiem vārdiem sakot, par budžeta izveidošanu Eirozonā, lai Uh, pārvarētu dažādus satricinājumus, nesimetriskos satricinājumus, lai veicinātu konverģenci, konverģences kodeksu, lai uh, veicinātu nodokļu, uh, darba tiesību, vides aizsardzības normu konverģenci un veicinātu ekonomikas attīstību un nodarbinātību ir Eiropas uh, finanšu stabilitātes mehānisms, bet uh, šo mehānismu nekontrolē neviens parlaments, ne dalību valstu parlamenti, ne Eiropas parlaments. Un tādēļ ir lielas iespējas pavirzīties uz priekšu Eirozonas pārvaldības uh, izveidē. Un es tagad došu vispirms vārdu mūsu komisāriem. Lies paldies, Žana! Šķiet, ka jūs visu gandrīz jau pateicāt. Monetārās un ekonomikas savienības pabeigšana ir ļoti svarīga. Mēs esam spēruši soļus uz priekšu, bet darāmā vēl daudz, lai nonāktu pie patiesas ekonomikas pārvaldības. Vienīgais, ko vēl gribētu piemetināt tevis teiktajiem, ir Lūkas. Ja skatāmies uz skaitļiem, ko komisārs Dubrovskis nu pat citēja, tad jāsaka, mums ir izdevies lielā mērā samazināt deficītu. Šķiet, ka viens no zemākajiem deficīta līmeņiem uh, pasaulē ekonomikas un monetārajā jomā. Nu, varbūt nesam vēl šobrīd pietiekami spējīgi izpildīt citus svarīgos uzdevumus, un, protams, ka ir vajadzīgs arī cita veida stabilitāte veiku, veicinošu pasākumu struktūra reformas tautsēmniecībā. Un jāveido atbilstīgi instrumenti, lai veidot ekonomikas konverģents, veicināt izaugsmu nodarbinātību. Un zinām, ka līguma piedāvātie instrumenti ir ekonomikas politikas koordinācija un nevis kopējas kompetences bet ir taisnība arī tas, ka, ja ļoti gribēsim, tad daudz ko varēsim panākt, un tāpēc es patiešām ticu, ka pēc vēl pirms attiecīgām līguma izmaiņām mums pašreizējā ietverā jau izdosies politiskas gribas klātesamības gadījumā uzlabot ļoti daudz ko, lai spērtu būtisku solus priekšu pārvaldības jomā. Un ziņojumu projektu, ko jūs pieminējāt, pilnīgi noteikti uzsver šādus soļus, kas iespējami jau pašreizējā līguma darbības ietvaros. Tagad došu vārdu komisijai. Un pirmajam došu vārdu Valdim Dombrovskim lūdzu. Pateicos, godātie kolēģi, godātie Eiropas parlamenta deputāti, Nacionālo parlamentu deputāti. Diskusiju dziļums šodien par Eiropas ekonomikas un monetāro savienību un monetārajām politikām dalību valstīm iepriekšējā diskusijas sadaļā ļoti labi parādīja, cik lielā mērā mums izdevies pavirzīties uz priekšu, lai spēcinātu ekonomikas, monetārās un ekon savienības pār, pārvaldības ietvarus. Tāpat laikā potenciāls vēl ir neizmantots mums un jāspēj vērsties pret pašreizējiem iztrūkumiem šīs savienības darbībā un struktūrā. Lai to darītu, eh, mums ir pirmām kārtām jāizmanto jau pašreizās pieejamie instrumenti un pamatoties uz konsensu jāspēj, jāspēj pabeigt ekonomikas monetārā savienība un esmu apņēmies to arī izdarīt. Piecu priekšsēdētāju ziņojumā, kas tika sagatavots 15. gada jūnijā, ļoti labi parādīts, kā virzīties uz priekšu padziļinoša ietekme īstenojot darbību. Tas bija pirmais moto un redzam, ka šajās četrās savienībās ir gūts progress, tieši tā kā tas ziņojumā aprakstīts. Lai panāktu ekonomikas savienību vairāk mm, uz konverģenci lēstu sociālu kohēziju vērstu, esam mainījuši fokus arī Eiropas pusgadā Eirozonas rekomendācijas tiek izdotas vēl pirms nacionālajām rekomendācijām, tā lai tās var ņemt vērā, izstrādājot nacionālo reformu programmas. Turklāt esam ierosinājuši izveidot arī nacionālās eh, produktivitātes valdes, kas ļautu spēcināt konkurētspēju, īstenot analīzi un pielāgot politiku nacionālā līmenī. Finanšu savienība arī ir virzīsies uz priekšu. Esam pieņēmuši likumdošanas priekšlikums par Eiropas noguldījumu apdrošināšanas schēmu un pakotni par riska samazināšanas instrumentiem. Kapitāla tirgus savienība. Uh, arī paredz sākotnējos blokus, kas ļauj nodrošināt integrētu kapitālu tirgu līdz 19. gadam. Šobrīd strādājam pie vidustermiņa pārskata mums ir straujāk jāvirzās uz priekšu ar īstenošanas darbu. Mani iedrosmina fakts, ka Banku Savienība un Kapitāla tirgus Savienības priekšlikumi ir ietverti to, to, to darbu sarakstā, par ko parlaments, pa, komisija un padomi ir vienošies strādāt prioritatīvā kārtībā. Tālāk par fiskālās savienības izveidi. Tas ir, eh, te ir mērķis izveidot fiskālo valdi, un, kā mēs zinām, šāda valde jau darbojas. Kas nav mazsvarīgi šajā parlamentārajā sanāksmē, arī mēs esam eh, centušies veidot uz priekšu, veidojot politisku savienību. Uh, ekonomikas eh, pārvaldības modelis eh, tiek apspriests šeit tādējādi piedāvojot leģitimitāti īstenojumām reformām un, protams, ka no jūsu ieguldījuma atkarīgs tālāk izstrādāmās politikas. Kā teiks pietus priekšādātāja ziņojumā, emu pabeigšana ir ļoti svarīgs instruments visiem iestādēm vidējā un ilgākā termiņā. Atbilstīgi savai lomai un atbildībai komisija turpinās gatavoties turpmākām reformām Un es koordinētāju šo darbu, protams, priekšādātāja paspārnē. Mūsu kopējais mērķis ir radīt riskam pretoties spējīgu un labklājību e ekonomikas un monetāro savienību. Ir vajadzīga spēcīgāka konverģence starp dalībvalstīm un pastiprināta kapacitāte tikt galā ar apjomīgiem ekonomikas šokiem. Tāpēc ir nepieciešams pāraut šo e, ļauno loku starp banku sektoru un pārējiem sektoriem, kas, protams, bija iepriekšējās krīzes cēlonis. Lielā mērā uzmanība jāpievērš vienkārši godīgumam un sociālām, eh, sociāliem aspektiem. NEMO jāpalīdz saglabāt mūsu sociālās tirgus ekonomikas modelis šie mērķi, jāsaka, ir tādi, par ko visi esam viensprāts, bet, protams, ka domas dalās par to, kā šos mērķus sasniegt. Varēsim virzīties uz priekšu tikai tad, ja īstenosim pamatīgi līdzsvarotu ceļu starp visiem šiem dažādajiem viedokļiem, domājot vienlaicīgi par kopēju risku uzņemšanos un risku samazināšanu. Ļaujiet man jums dot pāris konkrētus piemērus valsts finansējuma risinājumu un kļūmju novēršanu nacionālā jomā eh, varam vislabāk kontrolēt nacionālos riskus. Tieši tāpēc jāvajadzīgas atbilstīgas nacionālas politikas. Tas ļauj samazināt iespējamību, ka varētu uh, nestrādā centrālā stabilizācijas fun funkcija, un savukārt šāda, šāda funkcija ir ļoti vajadzīga lielu šoku gadījumā. Finanšu jomā pilnīga pabeigta banku sa savienība ļaus palielināt labklājības perspektīvas un virzīties uz kopēju risku uzņemšanos ar privāto sektāru. Tādā veidā notiks nodrošināt vienlīdzīga aizsardzība visās uh, valstīs, un vienotais noregulējuma fonds arī ļauj pievērsties tiem gadījumiem, kad, kas notiek pie sarežģītiem apstākļiem iespēja, ka jāizmanto kopējie resursi, tiks minimizēta, jo tiks veikta īstenot eh, stingra pārvaldība. Komisija uzskata, ka nevar būt spēcīgas Eiropas Savienības bez spēcīgas Eirozonas, un mēs nāksim klējā ar balto grāmatu par Eiropas nākotni, kur tiks runāts arī par uh, ekonomikas un monetārās savienības padziļināšanu, gaidot 60 gadu parakstīšanas gadiem kopš Romas līguma parakstīšanas. Virkni jautājumi vēl nav atrisināti, ļaujiet man tos jums izgaismot. Pirmām kārtām jādomā par to, kā atsākt konverģences procesu Eirozonā no jauna. Ja mēs skatāmies uz saistošiem konverģences kritērijiem, tad kā tos definēt? Piecu priekšādātāju ziņojumā tiek, tiek norādīts uz vairākām svarīgām jomām - bezdarba pabalsti, darba tirgus politika, pensiju, ilgspēja ilgtspējību un tā tālāk. Manā pieredzē Eiropas pusgadu, strādājot ar Eiropas pusgadu, esmu pieredzējis, ka ir vajadzīgs nodrošināt riskam pretoties spēju ekonomiku un strādāt pie nodarbinātības. Turklāt piecu priekšādātāja ziņojumā ierosināts, ka valsts risk kopēja risku uzņemšanās pilnīgi noteikti varētu palīdzēt stabilizācijas mekanismam Eirozonā kopumā, eh, ja tas sastaptos ar lieliem ekonomikas šokiem. Tādā gadījumā nacionālā stabilizācija var būt nepietiekama pat valstīs, kas ievēro šobrīd visus fiskālos noteikumus. Galvenās domas, kas tiek apsvērtas eh, attiecībā uz investīcijiem, nozīmē, ka vajadzētu lūk uz, eh, atbalstīt ar, piemēram, iespējamos bezdarba pabalstu izmaksāšanas iespējas kaut kādas zaļas apdrošināšanas schēmas ietvaros. Thank you ir vajadzīgs nodrošināt atbilstīgus apstākļus, kas veicinātu investīciju ienākšanai ekonomiskas šoks piedzīvo, piedzīvošām valstīm, neapdraudot politikas īstenošanu atbilstīgā veidā nacionālā līmenī. Trešā joma ir sociālā dimensija Eiropas Savienībā un vienotajā tirgū. Tas ir šīs Eiropas sociālo tiesību pīlāru pašos pamatos. Mēs drīz nāksim klāj ar priekšlikumu par to un tad gaidīsim tālākas diskusijas. Kā jūs zinat, šeit ir ļoti plašs sarunu, e, sarunu tēmu klāsts, par kur gribam dzirdēt jūsu viedokli. Paldies par uzmanību. Thank you very much. Liels paldies uh, viceprezidentam Dombrovskim un tagad vārds Pjeram Moskovīšī. Paldies, priekšsēdētāji, godātie deputāti, pateicos par šo uzaicinājumu diskutēt ar jums par tik svarīgu jautājumu kā ekonomikas un monetārā savienība. Mēs runājam par uh, ekonomisko konjunktūru, politisko konjunktūru, ir Kasandras, kas prognozē eirozonas galu. Es uzskatu, ka tas tā nav, ka mums ir jāstrādā pie eirozonas uh, ilgspējības un dzīvotspējas. Un uh, tiek šobrīd arī Bereses un Bēges ziņojums gatavots par uh, eirozonas uh, budžeta kapacitāti, jeb budžetu. Uh, budžeta komisija 12 janvārī uh, arī uzklausīja Mario Monti ziņojumu, uh, un es arī piedalījos uh, un gada sākumā ir arī uh, daudz parlamenti pauduši viedokli par EMS. Tātad kādi instrumenti mums būtu nepieciešami, lai stiprinātu Eirozonu ilgtermiņā un pārvarētu šīs dienas nestabilitāti? Tad mums vispirms ir jādomā par makroekonomiskiem instrumentiem. Tā komisija nāca klajā ar paziņojumu par pozitīvu Eirozonas politikas orientāciju. Mēs aicinām dalību valstis atbalstīt vēl pagaidām pieticīgo ekonomikas atveseļēšanos un veicināt izaugsmi. Manuprāt, ka tas ir piemērs, konkrēts piemērs tam, kā varam kolektīvi uh, rīkoties Eiropā. Tālāk ir jāstiprina eirozonas pārvaldību, balstoties uz piecu priekšsēdētāju ziņojumu, kas ieskicē, kā tas būtu jādara. Pirmkārt, vispirms ir jāiezīmē kontūras, un tagad tiek gatavota baltā grāmata, kas tiks publicēta publicētā martā, kur mēs kopā, pie kura mēs kopā strādājam ar uh, priekšstādātāju Junkeru. Mēs esam izveidojuši Eiropas fiskālo padomi, tā ir, ja fiskālo valdi, tā ir konsultatīva mm, institūcija, dāņu ekonomists mūs uh, konsultē par uh, uh šiem jautājumiem, par arī uh, budžeta noteikumu izveidi eirozonai, un mēs eh, runājot par struktūrālām reformām, eirozonas ir apņēmušā, eh, valstis ir izveidot eh, nacionālā līmenī neatkarīgas padomes, kas izvērtētu konkurētspēju un produktivitāti. Un tas ir uh, struktūra reformu 2.0 eh, variants. Šīs uh, reformas ir nepieciešams, lai nodrošinātu sociālu un ekonomisku konverģenci Eirozonā. Uh, Eiropas pusgads liek arī akcentu uz sociālo dimensiju. Un es domāju, ka tā arī mēs esam pavirzījušies uz priekšu, īstenojot pirmā posma eirozonas padziļināšanu un uh, uh, viceprezidents un arī es, uh, mēs uh, bieži apmeklējam dalību valstu parlamentus šā cikla ietvaros. Komisija Baltajā grāmatā ieskicē savu skatījumu uz ekonomikas un monetārās zonas nākotni. Uh, Būtībā šajā baltajā grāmatā būs nodaļa par EMS, un šī baltā grāmata tiks publicēta par godu Eiropas Savienības 60. gada dienai, un tiks uh, Uh, runāts par to, kā uzsākt piecu priekšstādātāju ziņojumu otrā posma īstenošanu. E, runājot konkrēti par Eirozonu, varbūt šobrīd vēl mēs nevaram runāt par precīziem konkrētiem priekšlikumiem, bet es gribu um, minēt savus um, nu, priekšnosacījumus šādai ceļa kartei. Pirmkārt, un daudz tam noteikti piekrīt, Banku Savienības izveidas pabeigšana, tas ir absolūti izšķiroši. Uh, Es it īpaši domāju par tā saucamo backstopu, jeb vienoto noregulējumu mehānismu tālāk ekonomisko un so, sociālo konverģenci. Mums ir nepieciešami jauni stabilizācijas mehānismi eirozonā, lai nodrošināt to, ka ilgtermiņā tiek pārvarēts investīciju mehāni, eh, deficīts, kas ir nepieciešams izaugsmes nodrošināšanai un ir nepieciešama kopēja risku uzņemšanās Eirozonā. Un ir e, tas jāsasaista ar saistību izpildi. Ir jās, jālīdzvaro šī kopējā risku uzņemšanās tālāk. E, ir e, jābūt spēcīgai sociālai dimensijai, lai uh, ir e, dalību valstis un pilsoņi justos e, iesaistīt šajā procesā un uzņemtos savu atbildību. Es no savas pieredzes, es praktiski piecus gadus esmu darbojies Eirozonā un esmu daudz e, strādājis arī pie Grieķijas jautājuma. Nekas nebūs iespējams, ja arhitektūra ziņā eh, Eirozona būs kā tāda vieta, kur diskutē uh, finanšu ministri, uh, centrālo banku priekšsēdētāji. Mums ir jāizdiskutē plašāk, kā reformēt uh, pārvaldību Eirozonā. Ir Uh, atbalsts um, e, eiro, jo tas nodrošina stabilitāti, bet ir nepieciešama arī dinamika, ir jādomā par demokrātiskiem aspektiem, un es domāju, ka ļoti uh, būtiski, ja mēs vēlamies, lai tauta arī turpmāk atbalstītu eiro pastāvēšanu. Daudziem tagad ir bail, ka uh, tuvākajā laikā paredzētās vēlēšanas virknē valstu šīs debats ietekmētu negatīvi. Es domāju, gluži pretēji, ka šis ir īstais brīdis runāt par Eiropu un tās nākotni, bet tas ir jādara nopietni. Katrā gadā uh, pasauli kļūst ar vien neskaidrāka, nedrošāka, un eirozona ir tāda uh, stabilitātes uh, cerība, un mums ir uh, tādēļ jāstrādā pie Eiropas pusgada nacionālās fāzes ar uh, valsts pārskatu par katru valsts atsevišķi, kas tiks publicēts uh, februārī, un šogad uh, vēl ir uh, iecerēta šī baltā grāmata, un tādēļ ir uh, Es arī svarīgi, lai uh, valstu parlamenti iesaistītos šajā diskusijā, lai dotu savu ieguldījumu. Un tādēļ es ar interesi uzklausīšu jūsu komentārus un arī atbildēšu uz jūsu jautājumiem. Thank you very Paldies! Un paldies arī par to, ka jūs pieminējāt eh, to, cik svarīgi ir publiskajā telpā runāt par šīm problēmām. Un viena no šādām iespējām publiskā telpā diskutēt ir mūsu tūlīt uzsāktās debates. Pirmais runātājs Nikolaus Torneritis, eh, pārstāvi palātas eh, pārstāvis no Kipras lūdzu. Paldies, prieksēdētāji kungs! Kaut arī mēs esam e, panākuši būtisku progresu fiskālās konsolidācijas jomā, mums e, tomēr ir jāsaprot, ka apstāties pie sasniegtā nedrīkst. Mums e, joprojām ir daudz izaicinājumu, tajā starpā arī ilgstošs bezdarbs, jauniešu bezdarbs Šīs divas sērgas ir skārušas vairākas eh, Eiropas Savienības dalību valstis. Citās būtiskas problēmas ir valsts parāds un būtiska plaisa starp bagātajiem un nabagajiem kā arī sociālās atšķirības gan vienas dalību valsts ietvaros, gan starp dalību valstīm. Un neaizmirsīsim arī eiro skepticisma un populisma pieaugumu, kā arī to, ka Eiropas eh, iedzīvotāji noveco, vienlaicīgi sastopamies ar bēgļu krīzi. Tas viss kopā ir novedis pie tā, ka Lielbritānija ir izvēlējusies Brexitu, visā pasaulē valda terorismu draudi. Vēlētos vēlreiz visiem atgādināt, ka mēs nevaram šīs problēmas īpaši ekonomiskās problēmas un īpaši struktūrālās problēmas, mēs nevaram tās atrasināt tikai un vienīgi ar monetāriem instrumentiem. Šobrīd daudz svarīgākā jau kad iepriekš ir uzsvērt un arī ievērot dzīvē solidaritāti, uh, Uz solidaritāti balstās Eiropas Savienība, un solidaritāte ir jābūt tam principam, kas atrunā attiecības starp dalību valstīm, atrunā dažādu politiku veidotāju rīcību un veicina ekonomisko izaugsmi. Tikai tad mēs varēsim sasniegt eh, Eiropai piemērotus dzīves un labklājības apstākļus. Priekšsēdētājs, paldies! Nākamais runātājs ir Tiago kungs no Portugāles, lūdzu. Obrigado, senhor eh, presidente. Paldies, eh, prieksēdētā kungs. Es eh, esmu Manuels Tiago un pārstāvu Republikāniskās asamblejas asamblēju Portugālē. Piemēram, Portugālē atšķirības starp bagātajiem un nabagajiem ir pieaugušas, un Portugālē šobrīd daudz tiek runāts par to, kā samazināt valsts parādu, jo tikai tad valsts var atgriezties pie savu tiešo pienākumu pildīšanas, atbalstīt izglītību, kultūru, veselības aprūpi. Un eh, šobrīd eh, varas iestādes mēģina uh, cīnīties pret to oligarhiju, kas ir novedusi pie banku koncentrēšanās. Jāsaka, ka kapitāla tirgus savienība sākotnēji tika prezentēta kā tāda, kas atbalstīs mazos un vidējos uzņēmumus, bet šobrīd ir izrādījies, ka šī iniciatīva atbalsta tikai privāto naudu. Uh, Patiesībā tā apēd publisko sektoru un eh, ilgtspējīgi nav dzīvot spējīga. Tam visam jāpieskaita klāt taupīgas pasākumi, grimšana dziļākos parādos. Ir valsts, kurām noteikums diktē tro, trojka, un eh, mums ir nepieciešams saprast, ka e, Banku Savienības e, sabrukšana būs vienotā tirgus beigas, un tas arī būtu pareizā atbilde patreizējai situācijai. Es nedomāju, ka mums vajadzētu nākt klajā ar jaunu notikumu kopumu, ar ko aizvietot iepriekšējo. E, paldies, saka prieksēdētājs. Nākamais runātājs Piers Alēn Mue no Eh, Nacionālās asamblēs. Lūdzu. Prezident. Paldies, priekšsēdētāji. Es gribētu atsaukties uz eh, priekšsēdētāju Artui teikto, ka bija izvēles starp ekonomisko eh, valdību un kop īpašuma reglamentu, jeb noteikumiem, bet mums nav šīs valdības, bet ir arvien vairāk noteikumu, kas uh, netiek īstenotas. Mums līdz ar to ir tāda monetārā savienība, kas nenodrošina stabilitāti, ir uh, un uh, būtībā uh, tas noved pie procikliskas politikas, kas tikai vēl pastiprina recesiju, kā esam to redzējuši pēdējo gadu laikā, un tādēļ uh, ir jāatgriežas pie tā, kas bija jāizdara jau pašā sākumā, ir jāpadomā uh, konsekventi par Savienības makroekonomisko politiku, un tādēļ uh, es uh, augstu vērtēju komisijas teikto par ekspansionistiskāku monetāro politiku. Tālāk mēs runājam par šo budžeta kapacitāti. Uh, Uh, Eiropas Savienības dibināšanas līguma uh, kādā pantā ir teikts, ka šis budžets ir jāfinansē Eiropas Savienībā no pašu līdzekļiem. Un mums pie šā jautājuma būtu jāatgriežas. Bija kļūda atteikties no šā jautājuma. Ir trīs iespējami avoti pašu līdzekļiem. Pirmkārt, eh, no, uh, finanšu darījumu nodoklis, ko, kas tika piedāvāts jau mm, finanšu krīzes kontekstā tālāk um, mums uh, oglekļa nodoklis uz Eiropas Savienības robežām. Mēs veicām uh, soļus uh, pret klimats atsilšanu, bet ļāvām visu ievest bez nodokļa, un tālāk būtu nodoklis lieliem uzņēmumiem. Un, ja mēs vēlamies vērsties pret uh, šādu nodokļu konkurenci, mums ir jādomā par vienoto konsolidēto nodokļu bāzi. Paldies! Paldies! Nākamais runātājs Grozdana Peričs kundze no Horvātijas parlamenta pārstāv EPP politisko spēku. Paldies, eh, prieksēdētāj kungs! Mani sauc Grozdana Periča, pārstāvu Horvātiju un Horvātijas parlamentā vadu finanšu un budžeta komiteju. Es e, vēlētos e, izteikt savu viedokli par e, situāciju galvenokārt Horvātijā, manā valstī, un arī mūsu komitejas skatījumu uz Eiropas Savienības nākotni. Horvātija sešu gadu laikā ir spējusi rast spēku un gribu, lai izķiprotos no ekonomiskās krīzes. 16. gadā sešus gadus eh, pavadītus uh, ekonomiskās lejupslīdes apstākļos mums izdevās panākt ekonomisko izaugsmu 2,7% apmērā un ceram, ka tuvākajos gados šis procents vēl palielināsies. Horvātijas budžeta deficīts pirmo reizi desmit gadu laikā ir kļuvis. Eh, Tā tad tas bija 87% un tagad ir 85%. Mēs eh, esam īstenojuši vairākus pasākumus, kā fiskālajā, tā ekonomiskajā politikā, un eh, kaut arī opozīcijas pārstāvi apgalvo, ka Horvātijas ekonomiskā politika nenotiek tik veiksmīgi, kā mēs to apgalvojam, viņiem nav taisnība. Tomēr Mani uztrauc eh, vairāku politisko partiju rīcība, tie, kur apgalvo, ka eiro vajadzētu um, pārtraukt izmantot kā kopējo valūtu. E, Horvātija vēlas iestāties e, Eirozonā, un mēs to arī izdarīsim. Paldies, saka priekšsēdētājs Nikolaus Manjos, arī no Grieķijas parlamenta pārstāv goja politisko spēku. Paldies, priekšsēdētāja kungs, sēž šeit. Es vēlētos pateikties prezidentam. Izsakos jau otro reizi šajā pēcpusdienā, tāpēc, ka tiešām vēlos pateikt to, kam ticu. Es ticu, ka Eiropas Savienība, ka tā tika izveidota, tomēr ir palīdzējis ļoti daudziem. Vienīgais veids, kā mēs varam izvairīties no problēmām nākotnē, ir strādāt visi kopā. Valstīm un nācijām ir jābūt vienotām, un budžeta komitejas priekšsēdētājs pateica ko tādu, ka mums eh, ir jāpadomā par to, tātad kā mēs tālāk veidosim ekonomisko politiku, ir cits ceļš. Tas ir izšķirošs ceļš, un mēs nevaram šo ideju interpretēt eh, savādāk. Otrs ceļš ir eiro ideju un demokrātijas eh, integrēšana arī Eirozonā. Ja mēs aizmirstam, ka tieši demokrātija bija tā, kas vienoja Eiropas valstis, tieši demokrātija bija tā, kas ļāva izveidot Eirozonu, tad mēs būsim zaudējuši būtisku stūrakmeni. Mums vajadzētu stiprināt Eiropas Savienības demokrātiju, un ko tas nozīmē? Tehniskos terminos runājot, uh, vairāk lēmumi ir jāpieņem cilvēku ievēlētām asamblējām, kaut vai nodokļu jomā. Mēs eh, nevaram pieprasīt demokrātiju un vienlīdzību valstīs, ja nodokļu režīms un nodokļu nasta no valsts uz valsts atšķirās. Šīs atšķirības rada eh, būtisku eh, konkurence jā, ja vēlaties, bet eh, patiesībā ekonomiskajā un monetārajā savienībā mums vajadzētu izveidot vienotus nodokļu eh, nosacījumus. Paldies, ka man uzklausījāt otro reizi priekšsādātājs. Paldies! Un tagad Johims Poss no Vācijas Bundestāga. Esmu depolitiskais spēks. Priekšsēdētāji, dāmas un kungi, Eiropa pēdējo mēnešu laikā saskars ar vēl lielākiem izaicinājumiem - Brexits, Trumpa ievēlēšana un citiem. E, mums ir jāpauž cerība, ka tiks izmantota iespēja saistībā ar šo balto grāmatu, lai spērtu drosmīgu soli uz priekšu. Ir jānotiek e, dis diskusijām dalību valstīs, bet jābūt piesardzīgiem, lai neuzkurinātu populistiskas uh, diskusijas uh, par to, ka viņi nemaz nevēlas Eiropu, bet mums ir jādod tagad pārliecinoša atbilde, ka par spīti visām vēlēšanu taktikām mēs vēlamies pabeigt eirozonas arhitektūru. Mēs esam tagad pietuvojušies šim posmam un vai noņemtu šo nastu no Eiro centrālās, Eiropas centrālās bankas pleciem, par ko tiek runāts arī Vācijā. Katru dienu mums ir jādodas uzbrukumā, un es domāju, ka tas ir solis uz šī lielā izaicinājuma pārvarēšanu, ka vajadzētu iekļaut stabilitātes mehānismu Eiropas līgumos, un tad varētu Eiropas valūtas fonds darbo uh, ties, jo šī uh, monetārā politika ir sasniegusi savas robežas uh, noteiktās Eiropas daļās, un tādēļ es atbalstu Moskavišī kunga teikto par to, ka ir apņēmīgi jārīkojas, mums ir nepieciešama atbilde uz šo neracionālo, iracionālo izaicinājumu. Mums ir uh, jādod atbilde uz Trumpu, uh, uz uh, Putinu, uz uh, Orbānu, šiem uh, pret eiropeiskiem spēkiem. Un uh, uh, Eiropas tautas partija ir iecietīga, pārāk iecietīga pret Orbānu. Mums jāvēršas arī pret Kačinski un citiem spēkiem, kuri vēlas destabilizēt Eiropu. Mums ir par to jārunā arī šajā, šādās konferencēs un jārīkojas. Thank you. Paldies! Kristas Taikūras, EPP politiskais spēks no Grieķijas parlamenta. Paldies, priekšsēdētāji kungs! Ekonomiskā un monetārai savienībai ir nepieciešams reformas, kā arī solidaritāte. Pēdējo gada notikumi skaidri parāda, ka EMU mēģinot cīnīties pret krīzi un stiprinot institūcijas, tomēr ir nesis panākums. Un tomēr vēl daudz, kas ir jādara, izmantojot kā individuālos, tā kolektīvos spēkus un arī fiskālās un monetārās politikas instri, instrumentus. Prioritātes ir sekojošas. Mums ir jānodrošina konsekventas struktūrālās reformas, īpaši ļoti svarīgās nozarēs, kas veicina ekonomisko atvesaļošanos. Otrs eh, - diversifikācija politiskais kapilā, kapitāls, administratīvā kapacitāte un ļoti labi izveidoti kritēriji un to novērtēšanas schēmas, kā arī dalību valstu iesaistīšana un ieinteresēšana šajos procesos noteikti ļaus īstenot efektīvas un dzīvot spējīgas reformas. Otrs. Finansējuma pieejamība uzņēmumiem ir ārkārtīgi būtiska, īpaši tādās valstīs, eh, kurās eh, banka sistēma eh, nevienmēr atbalsta šo attīstību. Progress un banka savienības pabeig, pabeigšana būs iespējama tikai tad, ja mēs visi kopīgi strādāsim pie risku samazināšanas un pie risku sadalas. Tādējādi e, izpildot trešo pilāru un trešā prioritāte atbild, e, atbildīga fiskālā politika, mērķu izvirzīšana, konsolidēšana, kā arī nodrošināt publiskā finansējuma uzlabojumu Um, nepieļaujot tiešo aplikšanu ar nodokļiem. Fiskālajām nostādēm ir jābūt publiskā finansējuma ilgtspējības balstiem, jo tikai tad ekonomisko atvesaļošanos mēs varēsim redzēt ilglaicīgos terminos, un tam ir nepieciešams arī struktūrāls izmaiņas. Un tagad dod vārdu Enrico Briante Dies kungam, kas pārstāv Portugāles parlamentu PS politiskais spēks. Paldies, prieksēdētāji kungs. Es arī runāju otrais šajā pēcpusdienā. Daudz, kas šeit jau ir izskanējis, daudz ir ticis runāts par to, cik būtiski ir fiskālā kapacitāte asimetrisko triecienu buferēšanai. Bet um, šeit vēlējos, šobrīd vēlējos pateikt sekojošo. Visvairāk par visu mums ir nepieciešams pabeigt Banku Savienības izveidi. Jo tik svarīgā Eiropai brīdī, un to jau ieskicēja mans vācu kolēģis, mums ir jāizvēlās tāda politika fiskālu, fiskālajā un budžetārajā nozarē. Un arī ņemot vērā to, ka banku savienība netiek pabeigta lēmumu nepieņemšanas dēļ, tas, ka mums nav tādas eh, kopīgas Eiropas uzraudzības eh, iespējas. Protams, eh, Eiropas centrālā banka dod savu artavu šajā darbā, bet tie joprojām ir dalību valstu nodokļu centieni. Bet tas ir arī uzticēšanās trūkums banku savienībai jo šobrīd Eiropas iestādes neveic demokrātisku uzraudzību, un mēs varam runāt par veselu virkni eh, fiskālās uzraudzības iestāžu un citu aģentūru, kuru, kuras ir eh, konkurences ģenerāldirektorāta pakļautībā vai vismaz kā sadarbības partneri. Uh, Un atkal, piemēram, par Portugālu runājot, tie ir nodokļu maksātāji, Portugāles iedzīvotāji, kuri gala beigās maksā par visu un arī par Eiropas institūciju neadekvātiem lēmumiem. Es vēlētos, lai komisāri skaidri pateiktu, kāda ir komisijas vīzija, lai Banku Savienība tiktu pabeigta pēc iespējas ātrāk. Merci. La parole est maintenant à Stefanos. Paldies. Tālāk Stefano Stefano no Kipras. Goja grupu pārstāv. Paldies. Paldies, priekšādātāji. Dzirdējām nu, pat jau ļoti daudz ko, bet gribu uz trim lietām atsaukties sīkāk. Pastāv nelīdzsvarotrības starp finanšu mērķiem un sociālas jomas mērķiem. Uh, Otram kārtām fiskālā politika nedrīkst būt sodoša, tieši tā kā teica Moskavīsī kungs pirmajā uzstāšanās reizē. Tas pats attiecas arī uz monetāro savienību, un trešā lieta - līdzinējām politikām nav bijuši īpaši labi rezultāti. Un tas tāpēc, ka mēs mūsuprāt cenšamies vērsties pret ekonomisku krīzi ar tādām pašām politikām un instrumentiem, kas mūs pie šādas krīzes noveda ir acīm redzami, ka konverģence un solidaritāte joprojām ir nēsoša. Tā vietā ir taupība, cenšanās samazināt sociālos maksājumus un atbalstus un tas nāk par skādi ne tikai darba klasē, darba šķirai, bet arī eh, visiem citiem iedzīvotājiem saskaņā ar SAO pētījumiem un tam līdzīgi šāda tā, politika rada aburto loku. Tādu ļoti ļaunu aburto loku, kur beigās, kur darbība beigās cieši visi. Vēsts ir pavisam vienkārša. Ja vēlamies veidot monetāro savienību, kas būtu dzīvot spējīga, tad mums šajā lietā kaut kas ir jāmaina, jo citādi būs tikai ar vien tālāks padziļināts nacionālisms un ekstrēmie spēki. Un vēl pāris vārdi par banku savienību. Eiropas centrālajai bankai šobrīd ir tik daudz pilnvaru, ka tā kļūst par tādu kā varas centru pašos pamatos un neviena priekšā vairs ne par ko neatbild. Tas rada bažas, tas nav demokrātiski. Un tas rada problēmas arī ar tās pieņemto politiku leģitimāciju. Paldies! Tālāk došu vārdu mūsu Eiropas parlamenta kolēģim Marko Vallī. Viņš ir itālis un nā, ir no EFDD grupas. Paldies priekšsādātāji. Vēlos atgriezties pie ekonomikas monetāras savienības tēmas, par to runāju jau iepriekš. Un es negribētu, lai ekonomikas monetārās savienības politikas uh, Ehm, tā rezultātā uz upura altāra liktu vēl arī nākamās paudzes. Ja visi šobrīd panāktie kompromisi, protams, skars arī tālāk citas perifērās valstis un iedzīvotājs. Es domāju, ka ir jāstrādā alternatīvu priekšlikumu par banku savienību runājot, dzirdējām ļoti daudz tādus mainstream argumentus, bet esmu dzirdējis arī daudz citus argumentus, eh, nu, ko it kā saka tā jūs sauktie populisti, respektīvi, ka banku savienība nebūtu nepalīdzēs atrisināt krīzes pamatus to var darīt tikai pārējie divi pīlāri, piemēram, šis vienotais noregulējuma mehānisms. Nu, tā rezultātā radīsies banku sistēma, kuras pamatā būs kredī, kredīti. Un tas atkal novedīs pie līdzīga veida apstākļiem, kas radīja krīzi. Protams, ka tas nozīmē, ka šīs diskusijas jāizteno arī nacionālo regulāru ietvaros, bet man gribas teikt, ka patiesie vārdi nemaz netiek, patiesība tiek nokl noklusēta. Tālāk šī e, uzņēmuma glābšana ar akcionāru līdzekļiem, šis bailin. Nu, jāsaka, daudzās e, konstitūcijās dalībvalstīs e, tas nemaz ne, netiek atļauts, tur tiek nos par to, ka līdzekļi jātaupa. Un tas, ka mums ir Eiropas centrālā banka, tas jau vēl nenozīmē, ka mums ir centrālā banka. Uh, Jāsaka, šeit nav šī tā sauktā backstop, jeb galīgā atbalsta mehānisma. Un tāpēc pastāv milzīga nestabilitāte sistēmā kopumā. Tāpēc ir jāspēj uh, meklēt kompromisu, kas varētu atbilst arī rietumu ziemeļvalstīm, kas nevēlas maksāt par dienvidu valstu krīzi. Nu, tā visa rezultātā nonāksim tikai vēl pie tālākas nestabilitātes. Mūsu priekšlikums, jūs jau varat to saukt par populistu priekšlikumu, bet mūsu priekšlikums ir nodalīt banku sektoru pilnībā. Un ja jūs esat atvērti debatēm par šādu risinājumu, tad arī mēs esam gatavi to darīt. Paldies, saka priekšādātājs. Tālāk Marokongs no Portugāles, no Tautas partijas lūdzu. Priekšādētāji, paldies. Godātai kolēģi. Ārkārtīgi ilgu laiku mēs ļoti esam dzīvojuši tā, kas līdz mums saprast, ka pastāv trūkumi šajā ekonomikas un monetārajā savienībā. Tos izjūtam. Un esam faktiski nonākuši tikai vēl ceļa tikai pusceļā, un nu, tas taču nav tas, ko vēlamies panākt. Tik daudz pilsoņu, tik daudz politiķi centušies izspēlēt vienu dalībvalsti pret otru, perifēriju pret centru, un pat šajā telpā ir tādi, kas uzskata, ka ceļš uz priekšu būtu pielikt punktu eiro. Tādā veidā mēs, nu, un tas taču nav tā, ka mēs šobrīd grasamies Eiro projektu pabeigt, šobrīd notiek pilnīga bezdarbība, un tāpēc komisāra kungi, Eiropas parlamenta deputāte, Eiropas iestādēm, tāpat kā pārvaldības struktūrām, ir, nu, bijušas kļūmes, viņi nav pildījuši savus solījumus, nav pildījuši savus plānus Portugālē. Pirms vairākiem gadiem nācām klajā ar milzīgiem uh, upuriem un pasākumiem, cenšoties pielāgoties situācijai un er, Portugāles iedzīvotāji uzņēmās atbildību uz saviem pleciem, nomaksājot parādus, īstenojot reformas, bet mēs gribētu, lai Eiropa vienlaicīgi arī virzās uz priekšu, tīpaši ar tiem mēriem un pasākumiem, par ko komisāri turpina runāt un ko redzam aprakstītus dažādos dokumentos. Kad tad Banku Savienība būs paveikta? Kā tas var būt, ka mums ir tikai šīs banku savienības destruktīvā puse, bet nav noguldījumu garantijas skēmas, kas mūs aizsargātu. Kad tad būs pabeigta kapitāla tirgus savienība? Kad būs kopējs Eiropas bankrota likums? kad notiks virzība uz Eiropas monetāro fondu, kam būtu trīs funkcijas, ne tikai tehniskais un finansiālais atbalsts valstīm, kam vajadzīgas korekcijas un ne tikai struktūra reforma finansēšanas uzdevumus, bet kas vienlaikus īstenotu arī pasākumus, kas ļautu virzīt uz priekšu vienoto tirgu un risināt jautājumu par asimetriskajiem un specifiskajiem šokiem. Protams, ka jāicina solidaritāte un mehānismu harmonizēšana. Mehānismiem ir jāietver spēcīgs pārvaldības aspekts ar atbalstīgi izpildvaru noteikumi. Kad mēs redzēsim darbus un nevis tikai šos skaistos vārdus? Psi. Paldies! Tālāk došu vārdu Fabienai Kelē no Francijas senāta. Viņa pārstāv republikāņu grupu. Paldies, priekšsēdētāji! Es gribu piebilst, ka man bija tas uh, prieks strādāt komis, uh, senāta finanšu uh, komisijā, un tagad to vada Andrē kungs. Uh, man ir liels prieks arī jūs redzēt šeit, Arčī kungs, Eiropas parlamentā. Godātie kolēģi! divi uh, komentāri. Pirmais ir tehnisks pa ekonomiskās monetārās savienības pabeigšanu, proti kopējā konsolidētā nodokļu bāze. Komisija ir uh, sagatavojusi priekšlikumus, tie tika publiskot oktobra beigās. Francijas senāts ar lielu vairākumu uh, atbalstīja rezolūciju, atbalstot jūsu priekšlikumu par harmonizēto, konsolidēto nodokļu bāzi, kas palīdzētu labāk cīnīties pret uh, izvairīšanos no nodokļu samaksas un pret uh, fiskālo vai nodokļu konkurenci, kas uh, Uh, rada uh, tādu negatīvu attieksmi pret Eiropas Savienību, ka tā nespēja harmonizēt šo jautājumu uh, savā teritorijā un nodrošināt to, ka nodokļi tiek maksāti tur, kur tiek radītas vērtības. Tālāk uh, instrumenti, lai veidotu EMS, tie budžeta instrumenti, par tiem es uh, sīkāk nerunāšu, bet vēlos runāt par Eirozonas pārvaldību un Eirozonas parlamentu. Mēs visi zinām, ka, lai uh, kāda politika tiktu īstenotā, ir nepieciešams tāds uh, uh, demokrātisks pamats uh, pilsoņu atbalsts. Un tādēļ mums noteikti ir eh, nepieciešams īstenot arī nacionāla līmeņa politiku un svarīgi ir kā saskaņot nacionāla līmeņa un Eiropas līmeņa politiku. Un tādēļ es iestājos šeit par tāda parlamenta izveidi, kurās darbotos gan Eiropas parlamentu, gan dalību valstu eh, parlamentu, dažādu palātu deputāti lai varētu dot uh, pārliecinošus uh, vēstījumus saskaņā ar uh, 13. pāntu izveidotā uh, asamblē, kurā mēs rīt pulcēsimies, diemžēl nav pietiekami ietekmīga. Paldies, saka priekšstādātājs. Mūsu šīs dienas sanāksme ir, teiksim, tāds priekštecis tām parlamentam, ko jūs, Kēlers kundze, vēlētos redzēt. Tālāk vārds Gerasijumus Alas, kurš vada ekonomisko uh, lietu komiteju Grieķijas parlamentā. Viņš pārstāv Sirīzas partiju. Paldies, priekšstādātāji. ir kāds latīņu teiciens, kas nāk no Plato teiktā, kur doma ir tāda, ka vienošanās ir jāpilda. Un, kā mēs zinām, Grieķija kā valsts visus solījumus ir pildījusi. Mēs sen tāpat laikā piedzīvojam ļoti daudz ko. Vakar vien Vācijas finanšu ministru pārstāvis teica, ka ja SV, SVF nepiedalīsies Grieķijas programmā, tad tādā gadījumā Šaiblis kungs ierosinās Grieķijai izstāties no Eiropas Savienības, ko, no Eirozonas. Ko tas nozīmē? Nu, tas Moskavīsī kungs. Ko tas nozīmē, Gvaltjērī kungs? Tas nozīmē, ka mēs atgriežamies atkal pie tagad šī Grexit varianta. Ir, jā, nu, ir atkal tā spēlītas lieta, tādi labie policisti, sliktie policisti, viens te mēģina ar pārtaļu draudzēt, viens kaut ko solīt. Grīķija taču šobrīd atgūstas no krīzes, un visi starptautiskie fórumi paredz, ka būs 2,5 līdz 2,7% izaugsme tagad septiņus gadus pēc recesijas, kad šādas izaugsmes nav bijis tad mēs te nerunājam par kohēziju un solidaritāti vairs. Nē, tas vairs nav tas, ko mēs prasām. Mēs vēlamies vienkārši, lai vienošanās tiktu ievērotas. Un ir daudzi, kas pat mēģina apdraudēt mūsu valsts pozitīvo attīstības gaitu. Eiropas pilsoņi taču redz, ka šeit tiek izspēlēta tāda spēlīta pret mazām valstīm, kas nu jau septiņus gadus cīnās ar krīzi. 35% iedzīvotāji dzīvo nabadzībā. Un ļoti daudz rādītāji ir vienkārši kļūdaini to kļūdu dēļ, kuras pieņēma SVF un arī, arī Eiropas iestādes atzina, ka kļūdas paši vien ir pieļāvuši. To nedrīkst pieļaut ja notiek kaut kāda cīņa starp trešām pusēm, starp SVF un, piemēram, iedzīv un, un iestādēm, tad nedrīkst būt tā, ka cieši iedzīvotāji un Grieķija konkrētāk. Nedrīkstam šādā veidā pieļaut, ka tādi lielāki spēki nodara pāri Grieķijai. Paldies. Paldies, saka priekšsādātājs. Tālāk Igoram Pīmenovam vārds no Latvijas parlamenta. Viņš darbojas budžeta komitejā un pārtā, pārstāv grupu saskaņa. Uh, thank you, sir. We're going to speak English. Uh, as it was clear... Paldies. Kā jau tika skaidri pateikts, pirmajā sarunu sesijā fiskālā konsolidācija nav vienīgais priekšnosacījums ekonomikas izaugsmē. Ir ārkārtīgi svarīgi nodrošināt pieprasījumu un patēriņu. Uh, Mēs arī vēlamies uzsvērt to, cik ārkārtīgi svarīgas ir tiešās valsts investīcijas, kas ļautu šo pieprasījumu veicināt. Šāda nepieciešamība ir acīm redzama tajās dalībvalstīs, kurās nav pietiekama attīstība. Lielas investīcijas drīzāk no, tiek piesaistītas tirgiem, nevis konkrētiem biznesa plāniem. Un nacionālajiem in, investoriem eh, šie plāni tik konkrēti nav svarīgi. Latvija ir lielisks piemērs. Iedz, Latvijā iedzīvotājs skaits ir mazāk par diviem miljoniem un apmēram eh, ceturdaļ miljona ir eh, emigrācijā. Tirgi nevar piesaistīt lielas investīcijas no pamatīgiem finanšu tirgiem un tāpēc ekonomikas un monetārā savienība piedāvā atbilstīgas valsts investīcija iestādes, bet eh, tas tā nenotiek, jo ierobežojumi valsts investīcijām ir pašos eh, Eiropas Savienības pamatos. Tas eh, faktiski kropļo brīvā tirgus apstākļus un konkurenci, jo tirgus jau nav tāds brīvs Eh, fizisku daļiņu kustības veids, nē, tā ir struktūra, kas ir apzināti veidota, lai atbalstītu ekonomikas izaugsmi. Es uzskatu, ka valsts investīcija prioritāte ir jāatzīst un tā arī jāīsteno Eiropas ekonomikas savienībā tā lai privātās investīcijas varētu tikt piesaistītas. Bet pirmām kārtām jānodrošina vispirms valsts investīcijas, un tikai tad privātais sek seko sektors sekos pieprasījumam. Paldies! Lies paldies! Tālāk došu vārdu Boguslavai Ogušovskai. Sociālās politikas komitejā viņa strādā no Polijas senāta. Priekšsādātāji, dāmas un kungi. Eiropas zonas un Eiropas Savienības paši pamati bija domāti tāpēc, lai tās vājākās valstis varētu um, augt spēcīgākas un panākt spēcīgās valstis. Es domāju, ka šādu veidu principu vajadzētu īstenot arī dzīvē. Mums ir jāpiedāvā attīstības iespējas un jāļauj valstīm pašām plānot ekonomiku. Protams, es atbalstu. Atbalsta sniegšana vairāk būtu jā, jākoncentrē tieši uz atbalstu, nebūtu jāpadara mūs atkarīgiem no kaut kā tāda. Brexit ir lielisks piemērs tam, kad es atbalsts nepalīdzēja valstī gluži otrādi, neļāva valstīm iestāties Eirozonā. Atbalstam jātiek sniegtam gudri, Mēs nedrīkstam padarīt vienu valstu atkarīgu no citām. Eirozonā tiek nodrošināta zināma drošība, un mēs vēlamies būt daļa no tā. Merci. La parole est maintenant. Paldies. Tagad vārds Jānim Vukānam no Latvijas parlamenta, kurš vada budžeta un finanšu komiteju. Viņš pārstāv Zaļo un Zemnieku savienības grupu. Uh. Paldies, godātais priekšstādātāja kungs. Es vēlētos runāt par to, eh, kāda papildus informācija būtu nepieciešama nacionālajiem parlamentiem un to atbilstošajām komitejām, lai savlaicīgi varētu piedalīties ekonomikas un monetārās savienības pilnveidošanā. Pēc tās informācijas, kas ir Nacionālo eh, parlamentu rīcībā, Eiropas Savienības padomē tiek šobrīd turpināts darbs pie Eiropas noguldījuma apdrošināšanas sistēmas priekšlikuma. Šis priekšlikums paredz vienotas Eirozonas valsts noguldījuma apdrošināšanas sistēmas un fonda izveidi. E, pagājušā gada 17. jūnijā ECOFIN sanāksmes laikā tika apstiprināta Eiropas Savienības padomas secinājumi, sniedzot politisko atbalstu Banku Savienības stiprināšanas pasākumu tālākai virzībai, ievērojot, ka tiks veikts darbs pie riska mazināšanas un pārdales pasākumiem finanšu sektorā. Es vēlētos zināt, un tas ir jautājums komisāriem, cik tālu šis darbs ir pavirzījies un e, tātad, ko nacionāliem parlamentiem šajā sakarā varbūt vajadzētu tur, tuvākajā laikā darīt. Paldies. Merci. Paldies. Tagad vārds pēdējam runātājam. Nasos Atanasiju, kurš pārstāv Grieķijas parlamentu un viņš ir ekonomisko lietu komitejas loceklis no Siriza partijas. Paldies priekšsēdētāji. Centīšos uh, izmantot vienu minūti, nevis divas minūtes, kas ir manā rīcībā, un lai, vēlos uzdot jautājumu Dombrovska kungam, jo viņš ir atbildīgs par sociālo dialogu, ne tikai par Eiropu un viņš piedara Eiropas politiķu jaunai paudzei. Jūs esat ļoti piesardzīgs, Dombrovska kungs, un tas ir ļoti labi. Jūs lasat uh, dokumentus, uh, tas ir ļoti labi. Vai uh, jūs lasat arī atsevišķu zinātnieku pausto kritiku par Eiropas Savienības politiku, politiku, par ko esat atbildīgs jūs? Es minēšu dažus autorus, varat meklēt tos internetā, piemēram, Pauls, Pols Krūgmans Uh, par, uh, par taupības politiku. Tā ir bijusi kļūda atkal par taupības politiku. Tas pats zinātnieks, ekonomists jūs ir nosaucis par uh, ar taupības pasākumiem apsāstu austerity gang, nu, taupības banda gandrīz vai tā. Uh, vai mums viņam būtu jāatņem Nobeļa balva par to, ka viņš tā raksta, vai arī gluži otrādi jādod vēl viena balva, jo arī Jozefs Stiglits uh, līdi, līdzīgi raksta, vai arī vienkārši viņi būtu jāpadzen. Un vai um, mums būtu uh, jākāp viņiem uz rīkles, lai viņi nevar parunāt, vai ar nūju jāpadzen, tā saka runātājs. Tālāk Timotīs Gaitners uh, stresa tests. Tas bija otrais uh, Obamas um, uh, ekonomikas ministrs kad bija G7 sanāksme, viņš citiem ministriem par Grieķiju Eh, tā teica, vai jūs vēlaties viņus nožņaukt, vai jūs gribat viņus padzīt, nu tad dariet. Bet jums ir eh, jānodrošina, ka šī krīze nenonā, nešķērsos Atlantijas okeānu. Paldies priekšsēdētāji. Priekšsēdētājs. Tā tad eh, šī bija ļoti Uh, bagātīga viedokļu apmaiņa par eirozonas pārvaldību. Jūs uzdevāt jautājumus mūsu abiem komisāriem. Un es tādēļ došu iespēju abiem komisāriem atbildēt uz uzdotiem jautājumiem, un pēc tam mēs ar Roberto Galtieri īsumā teiksim uh, nu, tādus noslēguma vārdus. Uh, vispirms vārds Dombrovska kungam. Godātie kolēģi, vispirms vēlos jums pateikties par šo ļoti, uh, šīm ļoti produktīvām debatēm un par daudziem jautājumiem, kas tika minēti. Mēs uh, konstatējam, ka mūsu veiktie uh, pasākumi, kas ir pirmais posms piecu priekšsēdētāju ziņojumā un soļi, kas tiks veikti, lai pabeigtu ekonomiskās un monetārās savienības institucionālo arhitektūru, ir savstarpēji saistīti un izriet viens no otra un mums arī notiek uh, debates par uh, to, cik cieši šie divi aspekti ir saistīti. Tagad par atsevišķiem eh, konkrētiem jautājumiem, kas tika uzdoti. Par eh, valsts ja publiskām investīcijām. Par to mēs runājam arī Eiropas pusgada kontekstā tiešām investīciju stimulēšana ir viena no mūsu ekonomiskās politikas prioritātēm līdz teku struktūra reformām, lai modernizētu mūsu ekonomiku un atbildīgu uh, fiskālo politiku, un komisija uh, aicina st uh, stimulēt gan publiskās, gan privātās investīcijas, izmantojot Eiropas strateģisko investīciju fondu, veidojot labvēlīgu gaisotni uh, investīcijām un lai piesaistītu Eiropas fondus un citus instrumentus varētu izmantot. Tālāk par Banku Savienības izveidas pabeigšanu. Mēs uzskatām, ka risku kopīga uzņemšanās un risku mazināšana iet roku rokā. Un tas sasaucas ar Vucāna kunga uzdoto jautājumu, uz ko atbildēšu latviešu valodā garantiju eh, schēmu. Eh, eh, tieši tā šī diskusija ir par to, ka paralēli šādiem risku teiksim, mutualizācijas pasākumiem, risku sadalīšanas pasākumiem starp dalību valstiem uh, Vienlaicīgi ir jāīsteno arī risku mazināšanas pasākumi banku sektorā, un jau pagājušā gada novembrī Eiropas komisija nāca ar uh, priekšlikumu paketes, tā skaitā virkni likumdošanas uh, priekšlikumu, kādā veidā mazināt riskus uh, banku uh, sektorā, faktiski ieviešot tās uh, normas, par kurām ir panākts jau starptautisks vienošanās Bāzeles Uh, komitejā un arī uh, finanšu stabilitātes, uh, starptautiskajā finanšu stabilitātes padomē. Visi šie priekšlikumi ir pieejami, un tie nebūtu nav pēdējie priekšlikumi. Kā zināms, diskusijas Bāzeles komitejā turpinās, un atbilstoši šo diskusiju rezultātiem Eiropas komisija ir gatava nākt ar jauniem priekšlikumiem. And now uh, to come. Uh Un tagad par jautājumu, ko man uzdeva saistībā ar po, Pola Krugmana pausto kritiku par Eiropas komisijas īstenoto politiku noteiktās jomās. Runājot par Krugmāna uh, kunga prognozēm 2008. gadā viņš prognozēja, ka Latvija būs jaunā Argentīna un uh, piedzīvo strauju un ka mm, mēs atpaliksim, bet tā gluži pretēji Latvija kļuva par strauji augošu ekonomiku drīz pēc tam, un mēs atspēkojām Krugmana kunga prognozes. Bet, protams, uh, Šīs ir uh, tādas uh, nu, debates, kam būtu jānotiek arī šodien. Kāda tad ir pareizā fiskālā pieeja, kā nodrošināt fiskālu ilgtspējību un tāpat laikā stiprināt ekonomikas atveseļošanos. Uh, tāpat mēs uzskatām, ka ir jābūt uh, kaut kam vidējam starp uh, visumā neitrālu un tādu uh, atbalstošu fiskālo politiku, lai uh, dalība uh, valstis varētu investēt vairāk, ja tās to var izdarīt, un valstīm, kam ir pārliecīgs deficīts, ir šis deficīts jāsamazina. Un tāpat pārāk lielais uh, valsts parāds arī kavē izaugsmi. Arī tas ir jārisina, uh, domājot par ilgtspējīgu fiskālo politiku. Paldies! Paldies, vicepriekšsēdētāja kungs! Vai uh, Pjērs Moskoviši vēlas runāt? Paldies, priekšsēdētāji! Jā, pat tiešām es vēlos. Uh, uzstāties, tika uzdot virkne jautājumu. Un varbūt neņemšu visus pēc secības, bet es runāšu par uh, Eirozonas atvērtību un par uh, Horvātijas iespējām tai pievienoties. Nu, es gribu teikt, ka šajā mm, pilnvaru termiņā nav paredzēta paplašināšanās, bet ekonomikas monetārā savienība ir nākotnes projekts, kas ir atvērts visām Eiropas Savienības dalību valstīm, un uh, teorētiski eiro ir visu kopīgā valūta. Tālāk runājot par uh, procesu demokratizāciju Eiropas Savienībā, es atbalstu visu, kas šeit izskanēja, un es uzskatu, ka Eh, tas, kas šodien notiek dialogs starp Eiropas parlamentu, dalību valstu parlamentiem un Eiropas komisiju, ir ļoti būtiski. Varbūt, es nezinu, varbūt tas ir uh, Eirozonas uh, nākotnes parlamenta priekštecis, to visu var iedomāties. Nu, var arī organizēt uh, to mūsu, šī Eiropas parlamenta ietvaros Bet šis dialogs mums katrā ziņā ir nepieciešams. Mums ir nepieciešams dot jaunu Eiropas līmeņa atbildi tiem uh, izaicinājumiem, ar uh, ko mēs saskaramies politikas ziņā, gan ar iekšējām grūtībām, Brexitu noteiktu uh, praksi, kas tiek īstenots Eiropā, šeit domāju ar Orbanu kungu, un arī uh, reaģējot uz Donalda Trumpa politiku. Uh, Es domāju, ka ekonomikas monetārai savienībai nepieciešams impulss pabeigt, stiprināt Eirozonas uh, struktūru par banku, banku savienības izveides uh, pabeigšanu. Tas ir svarīgs elements EMS, ir svarīgs, lai uh, stiprinātu konverģenci un novērstu fragmentāciju. Un tādēļ risku stabilizācija un risku samazināšana ir jāiet roku rokā uh, risku mutualizācijai. Mums ir uh, nepieciešams bankas, kas labi darbotos, un komisijas uzdevums ir to nodrošināt. EMS nākotne, manuprāt, ir uh, svarīga labklājības uh, nodrošināšanai Eiropā. Un uh, to arī teica vairums no jums. Un tā mums ir viela pārdomām. Mēs tāpat augstu vērtējam demokrātisko uh, uh, at, atbildību EMS, tālāk par Brexit. Mums ir par Brexit, es uh, Eiropas komisija uzskata, ka Grieķijai ir vieta Eirozonā, Eirozonas centrā. Un mēs strādājam, lai Grieķija būtu spēcīga, spēcīgā Eirozonā. Un mēs uh, sadarbojamies ar visām eh, pusēm, gan eh, Grieķijā, gan ar mūsu partneriem, visām institūcijām, lai to nodrošinātu. Esmu pārliecināts, ka šo viedokli atbalsta visi Eirozonas partneri, un es atkārtoju vēlreiz, es ceru, es ticu, ka mēs varam Uh, otro uh, posmu, uh, pārskata posmu veiksmīgi noslēgt ar pozitīvu rezultātu. Nākam mm, nedēļ mēs, mēs strādājam pie šiem jautājumiem un mēs ceram, ka šo mērķi varam sasniegt. Mums jautā, man jautāja par Wolfganga Šoibles priekšlikumu par uh, Eh, parādu pārstruktūrēšanu Eirozonā. Tas nav nekāds pārsteigums, ka eh, atbildīgais komisārs eh, netic šādai parādu pārstruktūrēšanai. Mēs uh, zinām, cik tas ir svarīgi mūsu finanšu sistēmai un kā tas skar vienkāršos pilsoņus, ja valstis ir uh, Eh, nonākušas eh, grūtībās. Mums ir mm, nepieciešama eh, sadarbība starp visiem Eiropas partneriem, lai pasargātu pilsoņus no katastrofālām sekām, kas varētu būt, ja nebūtu kārtībā finanšu joma un, un um, mums ir nepieciešama politiska pieeja parādu pārstruktūrēšanai. Un nobeigumā fiskālais jautājums, par ko runāja virkne deputātu. Pirmkārt, mēs esam ļoti ieinteresēti. Uh, Monti ziņojumā uh, teiktajā par uh, pašu resursiem ar Georgievas kundzi un Timermans kungu mēs uh, to apspriedām komisijā. Ši, šis ziņojums tika prezentēts ar Ekofinu padomē pagājušajā nedēļā un šajā dokumentā ne, neviens no šiem uh, pašu resursu avotiem netika izslēgts. Es ceru finanšu darījumu nodoklis, par ko uh, ir vienojušās desmit dalību valstis. Cerams, ka eh, tas tiks arī realizēts. Tāpat eh, attiecībā uz uh, uzņēmumu nodokļu uh, bāzi priekšsēdētāju sen, senators kundze, es gribu teikt, a, konsoli, vienotās konsolidētās nodokļu bāzes projekts ir ļoti būtisks komisijai. Mēs, protams, daudz darām, lai cīnītos pret krāpšanos nodekļu jomā. Tas arī ir ļoti būtiski mūsu pilsoņiem. Bet ja mēs nespējam padziļināti reformēt uh, nodok, uzņēmu nodokļu bāzi, nu, tad mēs neko būtiski nevarēsim mainīt. Es zinu, ka šī e, reforma iepriekšējā versijā nebija īstenojama. Komisijai bija jāņem vērā tie faktori, kādēļ uh, mēs neguvām atbalstu padomē. Un es domāju, ka šis uh, uzdevums ir ļoti būtisks, un tādēļ Francijas senāta apstiprinātais ziņojums uh, ir ļoti būtisks, un es gribu arī eh, sveikt mūsu vidū finanšu komisijas priekšsēdētāju. Mums ir nepieciešams pilns atbalsts no visām pusēm. Paldies, komisāra kungs, paldies, ka jūs eh, mūs arī eh, vēlreiz uzsvērāt, šo, cik nozīmīgs ir augsta līmeņa darba grupas ziņojums Šo komisiju, šo darbu grupu vadīja Mario Monti, un es gribu teikt, ka nākamā rīt uh, no 9 līdz 13 mums ir paredzētas sēdes, kas ir veltītas tieši augsta līmeņa darba grupas rekomendācijām, kas uh, attiecas uz Eiropas parlamentu un dalību valstu parlamentiem. Un tagad došu vārdu līdzpriekšsēdētājiem Robertam Galtjērī, kurš vada ekonomisko un monetāro lietu komiteju šeit Eiropas parlamentā. Paldies! Tiešām ļoti lakoniski. Vispirms eh, vēlējos pateikt, ka arī es piekrītu tam, ko Pausakungs teica, ka mums tuvākajā laikā ir jāizmanto šī iespēja, ko mums eh, sniedz un kas ir paredzēta Baltajā grāmatā. Tātad es vēlētos eh, vēlreiz griezties pie komisijas, būt ambicioziem un eh, pozitīvais ir tas, ka Baltā grāmata būs domāta visiem parlamentiem. Tātad Brexits patiesībā tuvinās EMU un eiro, tātad Brexit, jā, mēs to varam uzskatīt par negatīvu gājienu, bet eh, mēs tiešām ceram, ka EMU būs eh, pietiekama vieta atvēlēt komisijas paredzētajā Baltijā grāmatā. Es domāju, ka mums vajadzētu identificēt būtiskākos emu pabeigšanas aspektus. Protams, šeit jau tika pieminēts par banku savienību. Vēl bez politiskās gribas mums ir nepieciešama arī daudzi citi aspekti, kuriem ir jāizpildās. Bet, eh, piemēram, ekonomiskās pārvaldības eh, jomā mums joprojām ir nepieciešama vienprātība par, ko, par to, kādus instrumentus tad izmantot. Uh, un grūti jau ir noliegt to, ka reālais instruments, kurš mums šobrīd trūkst, ir trešais pilārs, un tā ir fiskālā kapacitāte. Mums ir vienota monetārā politika un ir dalību valstu fiskālās politikas, un sākotnēji un ideāli būtu tā, ka šo divu instrumentu pietiktu, lai cīnītos pret simetriskajiem un asimetriskajiem satricinājumiem. Uh, Tātad monetārā politika būtu simetriskajiem eh, satricinājumiem un dalību valstu monetārajai politikai tad būtu jācīnās pret asimetriskajiem. Bet reālā dzīve skaidri parāda, ka tas nedarbojas. Un problēma nav saistīta ar to, ka eh, trūkst adekvātas ekonomiskās politikas, bet trūkst arī saiknes un tādas savērpienas starp šīm divām politikām. Un Fosakungs un arī citi to pieminēja, ka e, trešā pilāra neeksistēšana, tā tad no vienas puses mēs tā kā uzticamies monetārajai politikai, un tad sanāk monetārajai politikai ir jāizvieto šie citi instrumenti. Un no otras puses tiek izdarīts milzīgs spiediens uz fiskālo politiku. Tā tad vai nu ir jāsamazina investīcijas, vai arī ir eh, jāaiziet uz kompromisiem ar stabilitātes eh, pakta noteikumiem. Problēma tā tad ir tāda, kāda tad ir juridiskie, politiskie, budžetārie un ekonomiskie priekšnoteikumi. Par juridiskajiem runājot, to jau es teicu. Uh, Es nedomāju, ka juridiski šķēršļi ir reāli šķēršļi. Protams, mums ir jāstrādā un varbūt, ka nav nemaz tik vienkārši izveidot riska kapacitāti un tomēr mēs esam sākuši pie tā strādāt. Nākamais eh, ir arī budžeta priekšnoteikumi, un Moskavicī kungs to jau teica un pieminēja. Tātad šobrīd mums ir tā kā ieskicējams tam, kā izveidot pašresursu sistēmu, un tā būs ļoti svarīga bāze fiskālās kapacitātes noturēšanai. Un Monti ziņojumā um, tiek pieminēts ieņēmumu instruments, kas noteikti ir svarīgs budžeta salīdzsvarošanā. Un viss būtiskākais un visgrūtākais politiski ir priekšnoteikumi. Un vienīgais, ko es šeit redzu kā izēju, kā risinājumu, ir ekonomiskās politikas konverģence un fiskālās kapacitātes atbalsts. Mēs eh, parlamentā runājam par konverģences, eh, fiskālās kapacitātes konverģences eh, vadlīnijām un kritērijiem, bet jā, es, protams, saprotu, kāda ir problēma valstu kredīti ir tādas, kuras eh, nevēlas izpildīt dažādus eh, transferus. Bet, eh, ja mēs tiešām virzamies uz ekonomikas konverģenci, tad mums ir tam jāizstrādā adekvāti instrumenti. Un, ja mēs izstrādāsim efektīvu instrumentu, kā šī konverģence varētu izpildīties, tad mums ir jābūt arī nepieciešamai politiskajai gribai. Un pēdējais priekšnoteikums ir pietiekams demokrātiskās leģitimitātes procents. Es tomēr joprojām turos pie pārliecības, ka mums vajadzētu piedāvāt, un tas ir tāds žargons, demokrātiskā leģitimitāte, bet tomēr tas ir nepieciešams. Es nevaru izgudrot savādāku vārdu kopu. Tas ir dalību valstu parlaments, protams, arī Eiropas parlaments, bet tas jau nenozīmē, ka mums eh, ir jāuzspiež mūsu mehānisms citiem. Nē, es iestājos par parlamentāru sadarbību. Uh, Un e, es vēlētos redzēt, lai arī mūsu asamblē tādā, e, tā tad sastāvā, kādā tā ir tagad, tomēr arī pieņemt adekvātus lēmumus. Un šeit nav nekāda pretruna, tomēr tad mums ir jāsagatavo instruments. Instruments, kas ļautu piedāvāt praktiski darbojošos reālu starp parlamentārās sadarbības mehānismu. Šeit varbūt viens piemērs. Es eh, piekrītu, ko eh, mans Portugā, ko portugāļu kolēģis šeit pieminēja, ir nepieciešams tāds eh, uzraudzības mehānisms Banku Savienībai, jo Banku Savienība ir radikāls kompetenču pārvietošanas instruments. Un tam noteikti būs ietekme uz dalību valstu banku sistēmām un Eiropas banku sistēmu kopumā. Uh, Līdz ar to, ja mēs e, iestājamies par parlamentāru nodaļu vienību, kas veiktu šo uzraudzību, tad tas ir tikai viens bet mēs jau nevaram šo uzdevumu paveikt vieni paši, tas ir pārāk daudz mūsu pleciem. Tad varbūt būs kāda ekon eh, komiteja, bet es griežos pie jums, pie dalību valstu parlamentiem, kā mēs varētu izveidot struktūrālu sadarbību, lai tiešām identificētu problēmas, kādas nu tās ir katrā valstī, un ne tikai tās identificētu, bet arī dialogu veidā kopā ar Banku Savienību īstenot uzraudzību. Tas ir sava veida piemērs, kas man galvā ir jau kādu brīdi, bet es tiešām uzskatu, ka mums sadarbība leģ, eh, demokrātiskās leģitimitātes ietvaros ir ļoti svarīga. Žan? Sī, Roberto. Paldies, Roberto. Pateicos visiem kolēģiem par uh, uzstāšanos eh, šajā diskusijā par to, kādai būtu jābūt Eirozonas eh, pārvaldībai. Pateicos eh, vicepriekšsēdētājiem Dombrovska kungam, komisāram Moskoviši. Rīt mēs turpināsim diskusiju par pašresursiem. Šis temats ir izšķiroši svarīgs Eiropas Savienībai. Mēs esam izveidojuši mehānismu, uh, lai pārvaldītu mūsu ekonomikas un monetāro politiku. Mums ir Eiropas centrālā banka, tātad viena Eiropas monetārā politika, bet mums nav tādas uh, īstas uh, Eiropas ekonomiskās politikas. Katrai dalību valstī ir suverenitāte par savu budžetu un savu ekonomikas politiku. Mums arī pietrūkst sociālās dimensijas. Tāpat nevaram teikt, ka tiešām tika nodrošināta konverģence pēc eiro ieviešanas. Eiro pārvaldība bija brīnumaina nu, atklāt runājot, sarežģījumiem pilna finanšu ministri bija vainojami pārāk lielā pielaidībā, un mēs eh, ļāvām visam iet pašplūsmā, parlaments neīstenoja kontroli, un tādēļ mūsu sanāksme ir tik būtiska, kad bija jāizveido Eiropas eh, finanšu stabilitātes eh, mehānismu, tika izveidota institūcija, kur eh, dalība eh, valstu budžetos tika rasts eh, nepieciešamais finansējums plus garantijas, lai Eiropas finanšu stabilitātes mehānisms varētu arī izlaist vērtspapīrus. Un tātad šis uh, solidaritātes mehānisms, eh, lai varētu, eh, kurā apvienoti tika pārliecīgie dalību, atsevišķi dalību valstu parādi, eh, nu, no tā mums būtu jāmācās dalību valsti. Tātad Eiropas Savienībā ir Eiropas ārējās darbības dienests ar trim tūkstošiem ierēģņu, bet nav īsti skaidru, kāda tad ir šī ārpolitika Eiropas Savienībā. Mums ir uh, vienotā valūta, bet mums nav tādas um, valūtas pārvaldības struktūras. Un tādēļ jāsaka, ka šī eirozona nav pilnīgi uh, pabeigta savā struktūrā. Ir uh, arī šokējoši, ka transnacionāla uzņēmuma nemaksā nekādus nodokļus par peļņu, kas gūta eirozonā. Uh, Bet visi lielākā daļa šo uzņēmumu darbojas legāli, jo notiek konkurence starp atsevišķām valstīm, un šī prakse gan varētu būt caurskatāmāk un atklātāk, tā ka mums vēl ir daudz darāmā, varam vēl sasniegt progresu. Nu, vajadzētu tādu uh, uzraudzības palātu pār uh, eirozonas pārvaldību. Un ja mēs vēlamies, lai valstu un valdību vadītāji sāktu beidzot rīkoties, tad ir jāpanāk, lai sabiedriskā doma par to interesētos. Jānoskaidro, vai eirozonā pastāv sabiedriskā doma un vai ir kāda solidaritāte šajā sabiedriskā domā. Es ceru, ka mums to izdosies panākt un ka šādas sanāksmes Uh, dos savu ieguldījumu šai procesā un arī rītdienas uh, sanāksme. Paldies visiem dalībniekiem, līdz ar to šodien beidzam darbu, tiekamies rīt 9.30, diskutēsim par pašresursiem, bet uzmanību, kad mēs runājam par Eiropas pašresursiem, mums ir jādomā par Eiropas nodokļu maksātājiem. Monti ziņojumā ir skaidri pateikts, ka ja ir pašresursi, ko ievāc uh, Eh, Eiropas Savienību, tad vajadzēs samazināt nodokļu līmeni dalību valstīs un uh, vietējā līmenī pašvaldībās. Jā, paldies par uh, šo jūsu aktīvo darbību, bet vēl būs divas citas sēdes, ne tikai par, uh, par pašresursiem, bet kā Piers Muskovīsī Eh, es uzstāju uz to, ka pašresursi ir ļoti būtiski, jo tie attiecas gan uz Eiropas parlamentu, gan uz dalību valstu parlamentiem. Paldies! Okay.